Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Godāmie kolēģi, es gribētu jūs sveikt mūsu pirmajā nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē. Šodien mums ir paredzēta pēdējā īsa sanāksme pirms vasaras atvaļinājuma, taču bagātīgs saturs ir paredzēts šajā sanāksmē. Vispirms es gribētu sirsnīgi sveikt mūsu vidū darba un sociālo lietu ministru no Itālijas, Giuliano Poletti. Mēs sirsnīgi jūs sveicam mūsu vidū, mēs noteikti izmantosim šo izdevību ar jums tikties, lai intensīvi diskutētu par Itālijas prezidentūras darba kārtību. Sirsnīgi sveicam! Ich bitte um Verständnis, wenn ich vorneweg natürlich die Tagesordnung erstmal. Es gribētu vispirms atvainoties jūsu priekšā, jo mums vispirms ir jāapstiprina sanāksmes darba kārtība, un ir arī daži paziņojumi no prezidija. Darba kārtībā ir paredzēta vispār, vispirms sanāksmes vadītāja paziņojumi, pēc tam viedokļa apmaiņa ar Itālijas darba un sociālās politikas ministru Giuliano Poletti, un pēc tam mēs spriedīsim par Eiropas Savienības budžetu Piektais darba kārtības punkts ir um, Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā. Un pēc tam nākamās sanāksmes. Uh, darba kārtībā nav iekļauti citi jautājumi, taču es domāju, ka mēs tomēr ātri varēsim tos visus izskatīt. Vispirms daži paziņojumi no manas puses par tūkošanu šajā uh, komitejā ir pieejamas vairākas valodas, ļoti daudzas valodas, izņemot, izņemot dāņu, zviedru, somu, maltiešu un horvātu valodas. Šodien priekšpusdienā mums jau bija koordinātoru sanāksme. Mēs mēģināsim nodrošināt visas vajadzīgās valodas, jo īpaši šeit ir runa par dāņu valodu. Sākumā dāņu valodu mums neapstiprināja, taču mēs noteikti uh, uh, uzstāsim, lai dāņu valodas tūkojums būtu pieejams. Kopš uh, pēdējās uh, sanāksmes arī ir konstatēts, kādi tūkojumi netiek izmantoti, un parasti sasākuma sākumā ir pierasts iepazīties ar komitejas dalībniekiem. Uh, 3. septembrī pulkstens 15. šķiet pavisam īsi pirms balsošanas, tas nozīmē, ka visi būs klāt. Mēs mēģināsim šajā telpā uh, no, norganizēt uh, tā saucamo ģimenes fotografēšanos, tātad fotografēsies visi komitejas dalībnieki. Šī sanāksme tiek pārādīta arī tiešsaistē internetā, un uh, dokumenti ir pieejami elektroniski. Tos jūs varat apskatīt e-meeting aplikācijā. Mēs mēģināsim samazināt eh, milzīgi lielās papīra plūsmas. Jums uz galda ir eh, buklets par e-meeting aplikāciju, un šeit eh, ir iespējams iepazīties ar to, kā jūs varat atrast vajadzīgos darba dokumentus internetā. Piektais. Ir sagatavoti arī iepazīšanās dokumenti eh, visiem šīs komitejas dalībniekiem, tāda kā dokumentu pakotne, kas ir pieejama visās oficiālajās valodās. Uh, Ja kāds no komitejas dalībniekiem nav klāt, tad eh, jūs eh, šos dokumentus varat iegūt ar savu asistentu palīdzību. Šī dokumentu paka jums palīdzēs iepazīties ar nodarbinātības eh, komitejas darbu. Tur ir daudz noderīgas informācijas arī par uh, likumu pieņemšanu un lēmumu pieņemšanu Eiropas parlamentā, par uh, politikas departamenta darbu un ir norādīti arī avoti, kur jūs varat iegūt informāciju. Tāpat arī šeit jūs varat iegūt tādu vispārīgu pārskatu par astotās sasaukuma svarīgākajiem likumdošanas tematiem. Šī dokumentu pakotne būs pieejama arī nodarbinātības komitejas mājaslapā internetā un arī e-komitī aplikācijā. Sestais Mūsu komitejas sastāvs atkal ir mainījies. Marko Valī vairs nedarbosies nodarbinātības komitejā. Viņu aizstās e, Ticiānas Beginas kundze, kas kopš šīs dienas ir mūsu komitejas locekle. Septītais paziņojums. Šodien priekšpusdienā mums bija divas sanāksmes, tātad pirmā koordinātoru sanāksme. Tur mēs īsi apskatījām svarīgākos um, jautājumus. Mēs nolēmām arī par to, uh, cik ilgā laikā tiks gatavot iniciatīvas ziņojumi uh, un uh, sanāksmes. Koordinatori tātad ir iepazinušies ar laika grafiku. Uh, Mēs mēģināsim septembra laikā sagatavot uh, darba programmu pēc iespējas ātrāk. Otrakārt, šodien priekšpusdienā mēs vienojāmies, ka oktobrī un novembrī notiks uh, pēdējā šī gada uzklausīšana mūsu komitejā, un mēs runāsim par TTIP un par darba tiesībām. Ir skaidrs, ka sabiedrībai šie temati interesē, un tieši tāpēc uh, šī komiteja vēlās uzklausīšanas veidā uh, inform saņemt informāciju par šiem tematiem. Tāpat arī mēs vēlamies gatavot semināru jaunajiem uh, šīs komitejas locekļiem. Sekretariāts noskaidros, vai pastāv iespēja šādā sanāksmē piedalīties arī asistentiem. Uh, Mēs mēģināsim panākt, lai jaunie locekļi pēc iespējas ātrāk būtu tikpat informēti kā vecie pēdiņās locekļi. Es ļoti labi atceros, kad pats sāku strādāt šajā komitejā, tad man bija ļoti svarīgi iegūt eh, šādu informāciju. EGF darba grupa eh, spriež par komisijas eh, pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Eiropas globalizācijas fondu. Arī šeit mēs uzskatām, ka būtu noderīgi vienā no nākamajām komitejas sanāksmēm apspriesties par EKF, mm, Eiropas globalizācijas fonda, mm, darba kārtību un organizāciju. Uh, Nākamais ombuds pieprasa lielāku caurredzamību nodarbinātības komitejas darbā, jo īpaši attiecībā uz koordinātoru sanāksmēm. Tāpēc nākotnē mēs ko koordinātoru sanāksmes protokolus gatavosim uzreiz pēc koordinātoru sanāksmes un tūlīt arī tie tiks izsūtīti uh, eh, koordinatoriem. Pēc tam eh, šie protokoli būs pieejami arī komitejas locekļiem. Šādā veidā mēs uzlabosim darba cauradzmību, un cerams, mēs arī šādā veidā uzlabosim mūsu darbu, un no tā neko nezaudēsim. Tas būtu viss no manas puses, vai esmu ko piemirsis? Nē, šķiet nē, tas mani priecē. Tad varam uzreiz pievērsties trešajam darba kārtības punktam. Viedokļu apmaiņā par Itālijas prezidentūras darba programmu. Giuliano Poletti Tūlīt došu jums vārdu. Mums jau bija iespēja ar jums apmainīties viedokļiem, tāpēc jums tagad vārds. Grazie, senor presidente. Un... Paldies, priekšēdētāji. Man ir ārkārtīgi liels gods būt uh, šodien parlamentā, lai iepazīstinātu jūs ar um, tuvāko mēnešu darbu. Es gribētu pateikties visiem jums par uh, darbu un par ļoti uh, sirsnīgiem apsveikumu vārdiem. Kā priekšsēdētājs es uh, strādāšu ļoti daudz pie iekļaujošās un ilgspējīgās izaugsmes, jo tie ir galvenie principi, kas vada mūsu darbu. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu atjaunot uh, pilsoņu uzticēšanos mums. Es mēģināšu arī izmantot eh, visas izdevības, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu, tā lai mēs varētu stāties pretī visiem izaicinājumiem. Itālijas prezidentūra uzsāks debates par uh, Eiropas Savienības uh, politiskajām um, prioritātēm un mēs nāksim klajā arī ar novatoriskiem priekšlikumiem, lai uzlabotu procesus. Mēs strādājam pie viena galvenā mērķa, proti izaugsmas un nodarbinātības veicināšana, jo īpaši tas attiecas uz šīs komitejas atbildības sfēru. Un šeit Itālijas prezidentūra uh, domās par pieciem punktām. Pirmkārt, jauniešu darbs, otrkārt, uh, Eh, valūtas un eh, monetārās savienības dimensija, trešais - nabadzības un sociālās izstumtības apkarošana, ceturtkārt - sociālā ekonomika un piektkārt eh, - zaļā izaugsme. Pie šīm prioritātēm mēs jo īpaši Uh, smagi strādāsim, pārskatot Eiropas 2020 stratēģiju. Šīs temats Itālijas prezidentūrai ir ļoti svarīgs, un tas attiecas uz pilnīgi uh, visām, visiem padomas sastāviem. 16. oktobrī, tad, kad tiksies sociālo lietu padome, mēs runāsim par šiem tematiem, un arī vēlāk šie temati paliks svarīgi. Tagad es gribētu jums īsi pastāstīt, kāda ir mūsu vispārīgie principi. Un šeit ir svarīgi trīs, svarīgas trīs lietas. Pirmkārt, pirmkārt mērķi, otrkārt instrumenti un treškārt pārvaldība. Vispirms es gribētu runāt par pārvaldības tēmatu, lai skaidri norādītu, ka šajā sakrībā mums ir jārunā arī par Eiropas pusgadu, un mums arī ir jāuzdod sev jautājums, kā šis pusgads varētu mums palīdzēt izpildīt Eiropas 2020 stratēģijas mērķus. Oktobrī ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisiju, lai izstrādātu priekšlikumus, kas e, mums ļautu pārņemt e, tā kā īpašumtiesības, kas ļautu mums uzlabot attiecības ar svarīgākajām iesaistītajām personām un tāpat arī, lai tie ļautu mums izveidot tādus risinājumus, kas ir vērsti uz nākotni. Uh, Itālijas prezidentūra apsveic Eiropas parlamenta aktīvo līdzdalību puz, Eiropas pusgadā un arī Eiropas 2020 eh, procesā, un es tieši tāpēc ceru, ka jūs turpināsiet konstruktīvi ar mums sadarboties. Tagad es runāšu par specifiskajām prioritātēm, ko es minēju sākumā. Pirmkārt, jauniešu darbs. Šis Eiropā ir ļoti liels izaicinājums. Un Par to arī mēs runāsim eh, trešajā eh, samitā starp Berlīnu un Parīzi. Tas notiks vēl Itālijas, prez, Itālijas prezidentūras laikā. Šeit ir runa par tirgus ekonomikas politikas izmainīšanu, lai radītu darba vietas jauniešiem. Vienlaicīgi mēs vēlamies, lai jauniešu garantijas kļūtu par ļoti svarīgu instrumentu jauniešu bezdarba apkarošanā. Par to mēs runāsim arī EPSCO padomē decembrī. Uh, Tur pirmo reizi mēs eh, varēsim apspriesties paralēli ar eh, jauniešu un izglītības padomi. Bet eh, mums noteikti nevajadzētu aizmirst arī par citām prioritātēm. Piemēram, mums ir jāvēršas pret ilgstošu bezdarbu un sieviešu bezdarbu. Otrais prioritārais temats, pie kā mēs strādāsim, ir sociālās dimensijas stiprināšana mm, valūtas un monetārajā savienībā. Neformālajā sanāksmē Milānā pagājušajā nedēļā mēs runājām par automātiskajiem stabilizatoriem, un mēs arī pārbaudījām nosacījumus, lai varētu izveidot Eiropas um, bezdarba apkarošanas sistēmu. Šīs diskusijas notika starp ministriem un sociālajiem partneriem, un pirmo reizi tas notika Eiropas līmenī. Tā bija ļoti laba izdevība, lai apmainītos ar viedokļiem par iespējām. Diskusiju temats bija arī šāda stabilizācijas mehānisma ietekme uz visu kopējo darba tirpu un dalībvalstu konverģenci. Kā jūs zinat, šis ir pretrunīgs jautājums, taču šajā jautājumā parlaments jau ir uzsācis debates, tas notika iepriekšējā sasaukumā, un cerams, ka arī tagad parlaments varēs dot ļoti būtisku ieguldījumu. Pēc neformālās Milānas sanāksmes es tagad varu pievērsties nākamajiem tematiem, proti nabadzības un sociālās iztumtības apkarošana saistībā ar Eiropas 2020 stratēģiju. Četrus gadus pēc Eiropas 2020 stratēģijas izstrādes visiem ir kļuvis skaidrs, ka krīze ir patiešām ļoti dziļa. Krīzes dēļ nav iespējams panākt mērķus, kas tika noteikti Eiropas 2020 stratēģijā attiecībā uz bezdarba samazināšanu. Tāpēc mums vajadzētu uzstādīt vēl godkārīgākus mērķus attiecībā uz bezdarba apkarošanu. Uh, un iespējams, ka mums vajadzētu arī pārbaudīt eh, indikātorus mērķa sasniegšanai. Tolaik eh, tika uh, pieņemts politisks kompromiss. Milānā mēs koncentrējāmies uz to, ko dalību valstis var veikt vienas pašas un arī uh, kopā ar citām dalību valstīm, lai vērstos pret bezdarbu. Mēs zinām, kādi ir svarīgākie indikātori, un tos vajadzētu noteikti uzņemt arī iekšpolitikā. Uh, Sociālā uh, ekonomika vēl ir tāda kā margināla tēma Eiropas sociālajā darba kārtībā, taču tas ir ārkārtīgi būtiski darba vietu radīšanai un labklājības sistēmas uzlabošanai. Mums ir vajadzīgas vairākas publiskās privātās partnerības dažādās nosarēs, taču um, centrālajā punktā, protams, ir sabiedrība. Šeit ir runa par cilvēkiem, kas katru dienu uh, strādā pie šiem tematiem. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo bieži vien valsts nevar piedalīties tikpat produktīvi. Kopā ar kolēģiem es gribētu arī strādāt pie sociālās ekonomikas tematiem, un iespējams mums arī vajadzētu eh, strādāt pie kvalitatīvu jaunu darba vietu radīšanas. Uzskatu, ka šis temats ir pelnījis lielāku uzmanību. Nākamais temats, par ko mēs spriedām neformālajā ministru sanāksmē, ir zaļā izaugsme. Šis ir temats ar ļoti bagātu potenciālu. Zaļāka ekonomika visiem varētu palīdzēt, un tieši tāpēc eh, šo Eh, potenciāli vajadzētu izmantot. Es ceru, ka es varēšu paļauties uz jūsu atbalstu, jo īpaši eh, šajā smagajā posmā mums vajadzētu atbalstīt ilgspējīgu eh, zaļu izaugsmi. Es gribētu jums pastāstīt arī par dažādajiem likumdošanas dosē, kas pašlaik ir izskatīšanā. Pirmām kārtām lēmuma projekts par nedeklarēto darbu. Šeit mums vajadzētu galvenokārt domāt par novēršanu un apkarošanu. Nedeklarētajam darbam ir ļoti smagas sakas gan uz visu cilvēku darba apstākļiem, gan arī uz godīgu konkurenci, sociālo dempingu un mājasājniecībām. Lēmuma projekta mērķis ir izveidot Eiropas platformu, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm un arī Eiropas līmenī. Mums vajadzētu efektīvi vērsties pret šo problēmu, kas rada tik smagas sekas. Šajā platformā nāks kopā eh, visi kontrols orgāni, un tiks iesaistīti arī visi citi iesaistītie, proti darba devēja, darba ņēmēji, tiks nodrošināta uh, paraugu prakses apmaiņa un tiks domāts arī par instrumentu tālāku attīstīšanu. Tāpat arī tiks domāts par principu un vadlīniju tālāku attīstīšanu, piemēram, Eiropas kampaņas izveidi. Prezidentūra strādā pie šiem tematiem, un es esmu ļoti priecīgs, ka jau oktobrī mēs varēsim visiem jā, prezentēt vispārīgās vadlīnijas. Protams, sistēmas un noteikumi Eiropas Savienībā ir ļoti dažādi, un viena un tā pati problēma tiek skatīta pēc dažādiem aspektiem dažādās eh, dalībvalstīs. Taču šajā tekstā ir paredzēts, ka visās, visām dalībvalstīm ir obligāti jāsadarbojas, jo katrai dalībvalstī ir jādod savs ieguldījums eh, šī temata tālāk attīstīšanā. Galvenokārt mums vajadzētu strādāt pie svarīgākajiem principiem. Es ceru, ka pavisam drīz tiks nozīmēts referents, tā lai mēs nākotnē varētu konstruktīvi apspriesties par šo jautājumu. Nākamais ļoti svarīgs temats, pie kā mēs strādāsim, ir regula par nodarbinātības dienesta tīklu. Mēs ceram, ka šis instruments ļaus mums veicināt darba ņēmēju mobilitāti. Par šo jautājumu mēs apspriedāmies jau neformālajā sanāksmē Milānā. Mēs ceram, ka šāds e, tīkls mums ļautu intensīvāk cīnīties arī pret jauniešu bezdarbu. Jaunieši ir jo īpaši e, mobīli, Un tieši tāpēc mūsu mērķis ir nodrošināt viņiem labākus pakāpojumus un dienestus tā, lai uh, profesionālā ziņā jaunieši varētu attīstīties. Jau Grieķijas prezidentūras laikā padomi strādā pie šiem jautājumiem, un mēs virzīsim šīs sarunas uz priekšu, cerot, ka padome pavisam drīz varēs vienoties. Protams, jāatcerās, ka vēl ar vienu ir ļoti daudz aspektu, kas nav atrisināti. Taču mēs priecājamies, ka beidzot mēs esam vienojušies par priekšrocībām, ko mēs varētu sasniegt, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem. Tieši tāpēc mēs ceram, ka uh, ar šo komiteju mēs varēsim um, konstruktīvi apspriesties un arī referents tiks pavisam drīz. Uh, nozīmēts. Tagad es gribētu runāt par jūrnieku direktīvu. Šeit galvenais mēķis ir aizstāvēt eh, jūrnieku tiesības. Padome jau ir apspriedusies par šiem jautājumiem. Mēs saprotam, ka pastāv bažas par um, negatīvo ietekmi uz konkurenciju, taču mēs esam pārliecināti, ka ir vajadzīgs darbs, lai šīs bažas kliedētu. Mēs ceram, ka šeit komitejā mēs pavisam drīz varēsim sākt apspriesties par šiem jautājumiem. No mūsu puses mēs mēģināsim panākt, lai padomē eh, tiek sasniegta vienošanās vēl Itālijas prezidentūras laikā. Vēl beigās es gribētu izmantot izdevību, lai jums visiem pateiktos un novēlētu veiksmīgu darbu. Eiropa pašlaik piedzīvo ļoti smagu posmu, un mūsu uzdevums ir rast risinājumus. Mums katram ir jāspēlē sava loma, un vienoti mēs varēsim nodrošināt uh, labāku nākotni Eiropai. Ministra kungs, paldies par jūsu sacīto Es domāju, ka jūs esat eh, pateicis pietiekami, lai varētu notikt uh, pilnvērtīga diskusija. Cik daudz runātāji ir pieteikušies? Divdesmit divi runātāji, to starp arī koordinatori. Labi, 22 vienā stundā, nu, tā ir vērienīga programma, mums ir laiks šai diskusijai līdz 16.30. Es baidos, ka laika nepietiks, taču produktīvākam darbam ierosinu šādu procedūru. Pirmajā kārtā es aicināšu izteikties koordinatorus no frakcijām pēc frakciju lieluma, un uh, došu viņiem divas minūtes, un šo laiku lūgšu arī ievērot. Es domāju, ka pieredzējušajiem parlamenta deputātiem ar to nebūs problēmu, kā būs ar pārējiem redzēsim. Otrajā kārtā aicināsim izteikties pārējos runātājus, kas ir pieteikušies. Andrejās viņus ir pierakstījis, taču es aicinu ar to arī noslēgt runātāju sarakstu, lai mums pietiktu laika. Un um, šķiet, ja neviens vairs nepiesakās, tad es lūgšu izteikties koordinatorus. Un kā pirmajam vārds ir kolēģim, kurš pārstāv Davidu Kāzu, kur es neredzu šeit kolēģis Bekers. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Es eh, uzskatu par apsveicamu to, ka Itālijas prezidentūra ir eh, izvietojusi prioritātes, koncentrējoties uz bezdarbu. Es uh, Vēlos uzsvērt to, ka jauniešu bezdarbs ir ļoti augstu prioritāšu sarakstā, un tas ir saskaņā ar diviem punktiem, kas arī ir piecās prioritātēs - sociālā ekonomika, zaļā izaugsme. Es atceros, sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva, kur zaļā un baltā tauktsēmniecība uh, arī bija saistīta ar lielu potenciālu, kurš šeit arī būs jāņem vērā. Tāpat arī prioritāte ir cīņa ar nabadzību un sociālo izolētību. Runājot par pārvaldi, man ir prieks par to, cik augstu tiek vērtēts Eiropas semestris, un es šeit saskatu lielu iespēju virzīties uz risinājumiem. Tāpat jāteic, ka aktuālie dosjē var risināt situāciju un uh, ir svarīgi uzsvērt arī izglītības faktoru. Tam ir ļoti liela loma, neatkarīgi no tā, vai te runa par profesionālo izglītību, jeb duālo izglītību vai citiem modeļiem, ko Eiropas Savienība var piedāvāt saistībā ar sociālajiem partneriem. Uh, Un otrkārt ir jāsakmē arī eures, arī tam būs liela nozīme. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt uz risinājumiem orientētu prezidentūru un varam sagaidīt to, ka mana frakcija šajā parlamentā atbalstīs Itālijas prezidentūras nostādnes. Paldies, Beker kungs. Tālāk vārds Štaindruks kundzei. Paldies, ministra kungs! Es jau īpaši priecājos par jūsu priekšlikumu attiecībā uz sadarbību ar šo komiteju un Eiropas parlamentu. Jūs jau zināt, ka Eiropas parlaments ļoti priecājas, kad padome vēlas ar mums sadarboties uz līdzvērtīgumu pamata. Manuprāt, Itālijas prezidentūras uh, uzsvari ir ļoti labi, es vēlētos uh, koncentrēties uz tirgus stabilizācijas faktoriem. Eiropai ir vajadzīgi instrumenti krīzes laikam, ir vajadzīgs solidaritātes instruments, un uh, tas varbūt tiek uzskatīts par tādu otršķirīgu, bet uh, šī diskusija ir svarīga mums visiem Eiropā. Runājot par jauniešu bezdarba apkarošanu, es domāju, ka mums pēc iespējas ātrāk uh, praksē jāīsteno tas, kas jau ir iesākts, par ko arī pagājušajā nedēļā plenārsēdē Strasbūrā tika diskutēts. Un uh, jūs pieminējāt arī to, ko parlaments pieprasa - mobilitāti. Mēs atbalstījām brīvprātīgo mobilitāti, bet ir jāuzsver, ka mobilitāte kā tāda neatrisinās jauniešu bezdarba problēmu Eiropā. Ir vajadzīgi arī ieguldījumi ekonomikā un labās darba vietās. Runājot par ekonomikas un valūtas savienības sociālo dimensiju, ir nepieciešams sociālais progress. Un ir jo īpaši svarīgi visi pasākumi pret algu un sociālo dempingu, un te nav runa par Eiropas darba tirgus situācijas analīzi, bet drīzāk par saistošu mērķu noteikšanu un uh, pārbaudīšanu praksē ar Eiropas semestra palīdzību. Runājot par jūrnieku dokumentu, jāteic, ka konkurēt spēja nedrīkst būt vienīgais orientieris. Mums nodarbinātības komitejā kopā ar jums, kā darba lietu ministru, ir jāprioritizē darba devēja un ņēmēja situācija. Jūs pieminējāt arī platformu pret uh, nelegālo darba spēku, par to mēs arī runāsim, un ir svarīgi, lai šajā platformā tiktu nodrošinātas kopīgas pārbaudes uh, un arī turpmāk izglītība. Un uh, nedrīkst notikt tā, ka darbojas 28 atsevišķi egoismi, bet mums ir jābūt vienotiem šajā kopīgajā mērķī pret nedeklarēto darbu. Paldies, Juta! Tālāk uh, ECR vārdā Antēja Makintaira. Paldies, priekšsēdētāji! un pateicos ministra kungs par to, ka ieradāties un paudāt uh, savas nodomas un idejas, jo īpaši attiecībā uz izaugsmu un nodarbinātību. Es domāju, ka jūsu turpmākie mēneši būs ārkārtīgi aktīvi, mēģinot uh, sasniegt visu to, ko jūs uh, esat nolēmis, un es vēlos pievērsties jauniešu bezdarbām, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums šai komitejai, un patiešām pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām par to rezolūciju. Manuprāt, lai palielinātu jauniešu nodarbinātību, ir jārada vide, kurā var augt uzņēmumi un veidoties jaunas darba vietas. Uh, Eiropas valstu ministri un parlamenti nevar izveidot darba vietas, taču mēs varam sekmēt tādu vidi, kurā darba vietas veidojas. 85% jauno darba vietu nāk no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc es gribētu zināt, kādas ir jūsu domas par iespējamo mūsu palīdzību MVU. Tāpat ir problēma ar vajadzīgo un esošo prasmju nesakritību, Ir uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgi prasmīgi darbinieki, un ir jaunieši bez šīm konkrētajām prasmēm. Un šī plaisa rada daudz neaizpildītu darba vietu. Es gribētu zināt, kādas ir jūsu domas šajā jautājumā. Es atzinīgi raugos uz uh, ideju par dalīšanos labākajā praksē. Uh, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātību pastāv skaidrs nodalījums starp ziemeļiem un dienvidiem, un nav universālu risinājumu. Ja kāds pasākums darbojas apvienotajā karalistē, tas nevienmēr darbosies arī Itālijā, taču es gribētu detalizētāk izpētīt tās jomas, kur politikas stratēģijas un prakses darbojas. Es gribētu, lai šīs prakses tiktu izplatītas tālāk. Tālāk ir jārunā par darba vietu atgriešanos atpakaļ Eiropas Savienībā. Mēs esam redzējuši daudz piemēru tam, un uh, varbūt jums ir idejas, kā mēs varētu pastiprināt šo tendenci. Paldies! Tagad Alde grupas vārdā Mariana Harkina. Paldies, un paldies, ministra kungs, ka ieradāties pie mums šo pēcpusdienu. Pirmām kārtām vēlos teikt, ka mana grupa atbalsta jūsu prioritātes, un man ir pāris jautājumi, ko jums uzdot. Jūs pieminējāt tā dēvēto Eiropas pusgadu jeb semestri, un arī parlaments ir apņēmies īstenot tā mērķus, taču Kā jūs prāt, parlaments varētu um, ieņemt ietekmīgāku lomu šajā procesā? Jūs pieminējāt jauniešu bezdarbu un arī makroekonomikas politikas. Vai uh, jūs varat sniegt kādu sīkāku skaidrojumu par šo jautājumu? Tāpat jūs runājāt arī par finanšu stabilitāti jauniešu garantijām. Uh, Es domāju, mēs apzināmies, ka projekts ir bijis nevienmērīgs virknē dalību valstu, vai tā ir problēma ar resursiem šajās dalību valstīs, un kāds ir jūsu skatījums uz šo jautājumu? Tāpat jūs runājāt par eh, sociālo dimensiju EMU un arī um, stabilizējošajiem faktoriem. Vai šajā jomā ir vērojams kāds taustāms progress. Visu beidzot runājot par sociālo ekonomiku, tas tiek uztverts kā tāds otršķirīgs jautājums, bet jūs pieminējat tās vīras efektu uz attīstību un nodarbinātību. Vai jums ir padomā kādas specifiskas iniciatīvas? Es domāju, ka šajā jautājumā Itālijas prezidentūra ir ieinteresēta jo īpaši. Uh, Un, ja jūs nāktu klajā ar konkrētām iniciatīvām, tas ievērojami uzlabotu sociālās ekonomikas ietekmi, un šī ietekme patiešām var būt liela. Man šķiet, ka es iekļāvos uh, atvēlētajā laikā. Paldies. Jā, jūs ievērē, jo ievērojāt jums atvēlēto laiku, un tālāk goja NGL vārdā Kārī. Šī cilvēka te nav, vietnieka arī nav, tad dosim vārdu vēlāk. Un zaļo grupas vārdā Džina Lamberta. Paldies priekšsēdētāji, paldies Itālijas prezidentūrai par tās prezident, prezentāciju un uh, manai grupai ir atzinības vārdi sakām par sociālo ekonomiku. Uh, par sociālo dimensiju Eiropas pusgadā, taču es vēlētos uzdot jautājumus par cīņu ar nabadzību, ko jūs arī pieminējāt. Vai jūs neesat domājis ne tikai par nabadzīgo ieņēmumu pieaugumu, bet arī par nevienlīdzības mazināšanu starp nabagajiem un bagātajiem? Un vai tas kādā veidā skārs rekomendācijas par uh, rādītājiem dalību valstu priekšlikumos. Tāpat atgriežoties pie Marijas teiktā par pārvaldību. Daudzās valstīs pilsoniskā sabiedrība nav iesaistījusies darbā pie Eiropas pusgada uh, un tāpat arī nacionālie parlamenti, vai jūs pievērsīsieties šai situācijai? Un tāpat runājot par nevienlīdzību. Es zinu, ka Itālijas prezidentūra ir centusies uzlabot pretdiskriminācijas direktīvas piemērošanas jomu, vai jūs strādāsiet ar to, Un tālāk no grupas perspektīvas uh, ir svarīga arī zaļā attīstība. Vai jūs plānojat runāt ar ekonomikas ministriem par investīcijām šajā jomā? Tika pieminētas arī darba ņēmēju prasmes, kas arī ir svarīgs jautājums, taču varbūt virkne labi apmācību cilvēku, taču tas neko nedod, ja nav investīciju vajadzīgajos sektoros, lai radītu šīs jaunās darba vietas. Paldies! Tagad EFDD vārdā Laura Aģēja. Paletīkungs. Es atrodos šeit. Es vēlējos uh, norādīt, ka jūs runājat par sociālo mobilitāti, savukārt mēs Itālijā runājam par nestabilu nodarbinātību, jo nav tā saucamā drošības tīkla šā tipa mobilitātei. Diemžēl mobilitāte ir vienkārši pienākums, ar kuru saskaras daudzi darba ņēmēji, proti viņiem ir jādodas prom vai jāizdara izvēles, kas nenāk par labu viņu ieradumiem vai viņu dzīvesveidam, un šāda nestabila nodarbinātība ir pielīdzināma šantāžai, tā liek eh, darba ņēmējiem vienkārši rīkoties un eh, neļauj viņiem ieguldīt savā attīstībā jauns darbinieks ar nestabilu darba vietu varbūt vēlas precēties un iegūt uh, hipotekāro kredītu, taču tas nebūs iespējams, jo banka šos līdzekļus nepiešķirs. Pasaules vadošie ekonomisti ir norādījuši, ka gandrīz viss pasaules kapitāls ir ļoti nedaudz cilvēku rokās, kas uh, to iegūst eksploatējot darba spēku. Un varbūt šeit patiešām rastos laba iespēja pārstāt kultivēt uh, šos uh, sociālos uh, buferu darbiniekus un sākt investēt darba ņēmējos. Kapitālam ir jātiek sadalītam vienlīdzīgāk starp iedzīvotājiem. Paldies. Uh, Ranja, kā arī atkal ir izgājusi, es domāju, ka mēs mēģināsim viņai dot vārdu vēlāk. Un uh, man saka, ka mums vajadzētu samazināt uh, runāšanas laiku uz pusotru minūti pēc koordinatoru uh, izteikšanās beigām man tas šķīstu negodīgi. Es labprāt paliktu pie šī divu minūšu laika. Un, ja jūs to varētu ievērot, tad mēs varētu iekļauties laikā. Un tagad atkal mēģināsim ar kolēģi Bāhu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, par jūsu uzstāšanos. Jūs iepazīstinājāt mūs ar ļoti drosmīgu programmu, un es jums vēlu panākumus. Es uh, gribētu izteikties īsi, lai taupītu laikus. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, Jūs uh, aktualizējāt nelegālo darbinieku iniciatīvu, taču svarīga problēma ir arī sociālais dempings Eiropā, kas izpaužas jo īpaši transporta jomā, bet ne tikai, arī būvniecībā, uzkopšanas uh, dienestos. Un es gribētu jautāt, vai jūs vēlaties uzņemties iniciatīvu vai aktualizēt šo tēmu ministru lokā? Uh, un uh, risināt šo jautājumu. Otrakārt, jūs runājāt par cīņu ar nabadzību, un uh, es vēlētos jūs tajā atbalstīt. Varu vēlēt jums veiksmi strādājot ar šo jautājumu. Un te es vēlos ņemt vērā to, ka visnabadzīgākie no nabagajiem ir bezpajumtnieki, un um, par šo tēmu tiek diezgan maz runāts, un arī te noteikti ir jābūt iniciatīvai. Mūs, eh, mums komisija regulāri saka, ka tam ir jābūt dalībvalstu kompetencē, un es vēlos jūs arī nākt klajā ar iniciatīvu. Paldies, tālāk vārds Čentīles kundzei. Paldies, priekšsādētāji. Un uh, ministra Polētī, es ar lielu interesi klausījos jūsu sacītajā, un es atbalstu to, ko jūs teicāt, taču vēlos arī šo to piebilst. Lai uh, mūsu diskusija aptvertu plašāku tēmu loku, kuram nevajadzētu uh, palikt nepamanītām. Pirmkārt, sieviešu nodarbinātība un līdzsvars starp ģimeni un darbu. Tālāk, aktīva politika koncentrējoties uz ģimenes un darba apvienošanu. Tālāk, protams, ir jārunā par to, ka pārāk daudzi cilvēki tiek uh, izstumti no darba tirgus, un uh, mums ir jārunā par to, kā konkrēti tiek praksē īstenotas garantijas jauniešiem. Es domāju, mēs varam balstīties tajā pieredzē, kas mums jau ir, tostarp arī manā reģionā. Bet te pašā laikā ir jāpatur prātā vairāki aspekti, proti tā pati nelegālā, jeb nedeklarētā nodarbinātība, kas jau tika pieminēta. Mums vajadzētu koncentrēties savā darbā uz tādiem priekšlikumiem, uh, kas atbilst citu komiteju pašlaik darītajam, piemēram, migranti. Imigrantu pieplūdums, to mēs pieredzam šobrīd Itālijā, tās dienvidos. Arī šeit cīņu ar nabadzību vajag skatīt integrācijas garā. Es domāju, ka ir izpildīti visi priekšnoteikumi, lai mēs kaut ko varētu sasniegt. Un uh, man ir prieks par to, ka uh, mēs esam gatavi risināt lielās tēmas, kas nu ir mūsu priekšā. Es vēlu jums veiksmi, ministra kungs. Paldies! Jūs sacījāt pareizi, tēma numur viens ir cīņa ar jauniešu bezdarbu, kā mēs panāksim to, ka jauniešiem ir darba vietas. Mēs komitejā arī mēģinājām risināt šo jautājumu un strādājāt pie tā. Viena iespēja ir jauniešu garantijas. Jūs jau zināt, ka vārds garantija ir tāds sarežģīts, tas ir tāds vērienīgs termins, taču mēs vēlamies skaidri parādīt, ka šo tēmu uztveram nopietni. Uh, Šobrīd ir eh, runa par to, kā mēs īstenosim šo jautājumu. 6 miljārdi eiro, kas tika ierosināti, ir par maz, taču tas ir tikai sākums. Nu, kā tad mēs panāksim rezultātu, ministra kungs, lai vismaz šie 6 miljārdi tiktu ieguldīti? Un mēs no daudzām dalību valstīm uzzinām, ka viņi nemaz nav saņēmuši šo naudu. Uh, iemesls iestādēm ir jāpamato, kāpēc viņi saņem šo naudu, un tāpēc arī situācija ir tāda. Jaunieši gaida, kamēr dažādas iestādes būs morāli, garīgi un visādi citādi gatavas šos līdzekļus piegādāt. Es domāju, ka tas nav pieņemams, ir uh, jābūt lielākai aktivitātei, ko mēs varam darīt, ko jūs varat darīt. Es uzdevu jautājumu un es labprāt saņemtu atbildi. Varbūt pastāv kādi uh, konkrēti pasākumi, kas tad eh, varētu ar garantiju sniegt rezultātus. Paldies, Tomās, tālāk vārds Brando Benefici. Benefeji atvainojiet. Jā, vienmēr ir atšķirības starp rakstīto un izrunājamo, saka priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka es varu šodien izteikties, esot uh, jaunievēlēts deputāts un darbojoties šajā sociālā lietu komitejā. Iepriekšējā ja plenārsēdē Junkara kungs pilnīgi skaidri teica, ka ir svarīgi, lai arī jaunā komisija iesaistītos cīņā pret bezdarbu. It īpaši cīņā pret jauniešu bezdarbu. Mēs esam pieņēmuši kā parlaments rezolūciju par šo jautājumu kurā koncentrējamies uz vairākām būtiskām lietām. Ņemot vērā, ka daudzi jaunieši Eiropā tiek diskriminēti, manuprāt, ir ļoti nesamērīgs bezdarba sadalījums. Mums ir jākoncentrējas arī uz savu pienākumu uh, pilnveidot kopīgo tirgu. Tāpat kā Itālijas valdības un citas valdības mums būtu jākoncentrējas uz to, ka ir nepieciešams atcelt kvotas, piemēram, valstu līdzfinansējuma kvotas un citus pasākumus, lai mēs varētu atsavināt resursus, kas ir ārkārtīgi nepieciešami, lai papildinātu resursus, kas nepieciešami jaunu darbu vietu veidošanai. Ņemot vērā visu, kas līdz šim ir teikts, vēlētos tomēr dzirdēt vairāk eh, aerosistēmas attīstību, kas tika vairāk reiz minēta, arī domājot eh, par pakalpojumu, kas tiek nodrošināta nodarbinātībai tādās valstīs kā manējā, tas ir ārkārtīgi būtiski. Es eh, vēlētos arī zināt, kāda ir patreizējā eh, situācija ar šo sistēmu efektivitāti. Un visi Itālijas deputāti, satiekoties ar eh, Gocikungu, mēs koncentrējamies uz automātiskajiem stabilizatoriem, kas Itālijas prezidentūrā ir viens no galvenajiem elementiem. Paldies! Gribētu vēlreiz atgādināt, ka noteikti vajag ievērot uh, uzstāšanās uh, laiku divas minūtes. Tagad Verono, Veronika Lope Fontaņo. Ministro par. Paldies, uh, priekšādātāji, paldies arī ministra kungam par to, ka esat ieradies šeit pirmajā nodarbinātības komitejas sanāksmē šī sasaukumā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka pašā pirmajā sanāksmē pie mums ierodas ministrs, lai stāstītu par prioritātēm. Es eh, lielā mērā piekrītu tam, ko jūs teicāt, un novēlu jums eh, veiksmi šo prioritāšu sasniegšanā. Centīšos izteikties kodolīgi, jo daudzi jautājumi jau tika skārti. Vēlreiz par Eiropas semestri. Iepriekšējā sasaukumā šī komitē mēs eh, vienojāmies, ka mēs vienosimies par šiem priešlikumiem, bet, diemžēl, nebija pietiekami daudz uh, dialoga, lai to izdarītu. Ceru, ka šoreiz būs veiksmīgāk šī procedūra. Tāpat, uh, protams, ir jācīnās pret uh, nabadzību, bet bet uh, nedrīkstētu tādai samazināt uh, citu ambīciju līmeni. Protams, ir nepieciešams, uh, lai būtu labāka sadarbība starp valsts dienestiem, kas nodrošina nodarbinātības pakalpojumus. Padomē jau mēs dzirdējām, bija diskusija par to, ka vajadzētu izveidot šādu valsts dienestu tīklu. Varbūt to varētu noteikt kā obligātu procedūru. Uh, Vēl viena no prioritātēm, kas tika uh, minēta, bija cīņa pret jauniešu bezdarbu. Jūs runājat, ka ir jāvelta vairāk resursu, vairāk darba tam. Jautājums, no kurienes mēs ņemsim šos līdzekļus? Vai būs uh, lielāks budžets, sākot ar 2016. gadu cīņai pret jauniešu bezdarbu? Manuprāt, ir svarīgi norādīt, ka jācīnās pret diskrimināciju un jārunā arī par uh, Romu kopienu. Mēs vēlētos zināt, kas uh, notiek saistībā ar šo jautājumu. Paldies. Uh, Paldies, Mitaluška kunga, lūdzu. Paldies, uh, ministra kungs, kā esat ieradies. Tā kā nav nodrošinājums tulkojums zviedru valodā, izteikšos angliski. Vēlos teikt, ka Itālijas prezidentūra ir sagatavojusi ļoti ambiciozu programmu. Jūsu darba kārtībā būtībā ir apskatīti visi jautājumi un ir svarīgi neaizmirst ka visā Eiropā sāk arvien populārāks ekstrēmismus. Daži cilvēki ir tik ļoti izmisuši meklējot nodarbinātību, ka daži darba devēji to izmanto, radot uh, darba vietas ar ļoti zemu atalgojumu, radot nelegālas darba vietas, kurās netiek nodrošināta nekāda sociālā drošība darbiniekiem. Uh, un tas viss rada ārkārtīgi bīstam situāciju Eiropā. Ir ļoti labi, ka jūs uh, liekat akcentu uz sociālo dimensiju, uz makroekonomikas politiku, uh, uz cīņu pret jauniešu bezdarbu, un vienlaikus ir svarīgi saprast, ka tad, ja cilvēks saņem labu samaksu par labu darbu, tas ir tas, ko mēs varētu vēl pievienot jūsu darba kārtībā kā mērķi. Paldies. Jecka. Danuta Jezowlecka. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Ministrze, bardzo cieszę się, że prezydent... Paldies, priekšētāji. Man ir ļoti liels prieks, ka Itālijas prezidentūra ir izvirzījis ārkārtīgi būtiskas prioritātes, kas ir svarīgas arī šai komitejai proti cīnīties pret eh, jauniešu bezdarbu. Un kopš 2013. gada ir radītas 2 miljonu darba vietas Eiropā, kas joprojām nav aizpildītas. Un lūk ir šāda prasmju un darba vietu neatbilstība. Tik jau minēts, ka duālā izglītība ir ārkārtīgi nozīmīga un vēlos jautāt, ko jūs par to domājat? Mana kungs teica, ka ir jārūkojas ļoti uh, izlēmīgi un es vēlētos noskaidrot, cik izlēmīgi tad rīkosies Itālijas prezidentūra. Man bija liels prieks dzirdēt, ka viena no jūsu prioritātēm ir uh, atbalsts sociālajām investīcijām Eiropā, lai nodrošinātu uh, sociālo modeļu kvalitāti un stabilitāti visā Eiropā. 2012. gada novembrī Eiropas parlaments pieņēma manu ziņojumu par uh, sociālo attīstību, kur mēs aicinājām dalību valstis reformēt savas sociālās sistēmas un no labklājības uh, valsts modeļa pāriet uz valsti, kas uh, mudinātu savus pilsoņus būt aktīvākiem. Tātad, kā Itālijas prezidentūra gatavojas uh, īstenot šo Eiropas sociālā modeļa reformu. Vēl viena lieta, kā nodrošināt to, ka tiek ievērotas eh, darbaņēmēja tiesības. Kā jūs raugāties to, cik liels iespējas ir izveidot Eiropas līmeņu platformu cīņai pret eh, nelegālu nodarbinātību? Ministra kungs, ja Itālijas prezidentūra spērs kaut tikai vienu soli virzībā uz šīm prioritātēm, ko jūs minējat, mēs būsim ļoti daudz sasnieguši, jo jau viens solis ir labāk nekā sāvēšana uz vietas. Paldies! Thank you, uh, Chair. Um, and... Paldies, priekšsēdētāji. Jauniešu bezdarbu jūs ievietojat pašā galgalī savā programmā, un tas ir slavējami. 44. lapusē angļu versijā jūs programmā ir minēti pasākumi, lai cīnītos uh, pārmērīgu piesardzību. Vai pastāv tādas briesmas, ka mēs koncentrētos pārāk daudz uz makroekonomiskajiem jautājumiem, uz darbvietu daudzumu un nepievēršam pietiekam vērt vērību darbu vietu kvalitātei. Kāds jaunietis, viens no maniem vēlētājiem, man teica, ka viņa kolēģi būtībā strādā cauru dienakti McDonald's restorānā, un ja būs pusmiljons jauniešu eh, Eiropā, kas strādās McDonaldā cauru dienakti un saņems par to niecīgu samaksu, vai tas būs tiešām labi? Manuprāt, tas nav tas, ko mēs vēlamies. Apvienotajā karalistē mums ir 1,4 miljoni cilvēki, mm, kas strādā viltus darbu, pagaidu līgumus, un tas tik nestabils nodarbinātības līmenis, ka ir ļoti liels šaubas par šī šāda darba vietu kvalitāti, un varbūt ministrs jūs varētu komentēt, ar kādiem pasākumiem Itālijas prezidentūra varētu nodrošināt ne tikai darba vietu kvantitāti, bet arī kvalitāti, jo jaunieši visvairāk cieš no šādas uh, darba tirgus pazīmes. Paldies! Gerike, tas vārds. Paldies tagad Anne Gerika. Anne. Mikrofon, bitte. Nav ieslēgts mikrofons runātājai. Uns nohmāj. Mēģināsim vēlreiz. Paldies, priekšādātāji. Paldies, eh, priekšādātāji. Politika un Itālijas prezidentūras mērķi ir nodrošināt, lai visas Eiropas Savienības dalībvalstis piedalītos um, mērķu definīcijā. Ģimeņu uh, plānošanas platformas uh, eh, izveidē noteikti vajadzētu mācīties no visām dalībvalstīm un vajadzētu tādējādi to pielāgot visas Eiropas Savienības vajadzībām. Jo īpaši, ja runa par jauniešu bezdarbu, es domāju, ka mums vajadzētu sākt strādāt jau daudz ātrāk. Tas attiecas arī uz visām pārējām nodarbinātības iniciatīvām. Ģimeņu politikas uzlabošanai noteikti ir vajadzīgs Eiropas bērnu gads. Tas noteikti ir būtiski eh, nākotnē, un tas mums ļoti noderētu. Es ceru, ka Itālija šeit eh, spēlēs eh, priekšgājēju lomu. Vēlījums panākumus. Paldies! Tagad dodu vārdu Ulrike Trevēzijus. Kodāmais uh, Poletīkungs, vispirms gribētu pateikties par jūsu šodien izklāstīto darba programmu. Tad, kad jūs runājat par jauniešu bezdarbu Eiropā, jums ir taisnība, kad jūs sakat, ka mums vajadzētu investēt izglītībā. Taču es gribētu no jums dzirdēt, ko jūs īsti domājat ar Eiropas parlamenta ieguldījumu kā Eiropas parlaments varētu palīdzēt apkarot jauniešu bezdarbu Eiropā. Galvenokārt vajadzētu domāt par jauniešu bezdarba cēloņu izpēti. Pirmkārtām mums ir jāpaskatās uz sabiedrības nepareizo konstrukciju, un otrkārt mums vajadzētu arī ņemt vērā to, ka tieši mazie un vidējie uzņēmumi, kas rada darba vietas arī jauniešiem, tieši Eiropas Savienības pārliekās regulēšanas dēļ tagad tiek ierobežoti un nespēja vairs konkurēt. Es gribētu zināt, ko mēs nākotnē varētu darīt, lai cīnītos pret šo pārliecīgo regulēšanu. Jūs arī norādījāt, ka pirmajās sarunās Milānā neformālajā samitā tika runāts par kopējo sociālo sistēmu, kuru vajadzētu attīstīt tālāk un kur vajadzētu piedalīties visām dalībvalstīm. Es gribētu zināt, ko tieši jūs domājāt ar šo sociālo sistēmu, kas tajā būs iekļauts. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu Ričardam Havitam. Uh, uh, Paldies! Vēlējos jautāt par atbildību. Es zinu, ka arī jūs Itālijā Jūsu ministrija ir par to atbildīga un savā programmā esat norādījuši, ka jūs Eiropas Savienība līmenī vēlaties panākt konkrēts pasākums šajā jomā, varbūt par tiem vairāk pastāstīt. Tāpat eh, par nefinanšu ziņojumiem no uzņēmumiem, kur Grieķijas prezidentūras panāca lielu progresu, vai Itālija prezidentūrai ir kāds datums padomā, ka tas tiks apstiprināts padomē, un tad vēl par vēstuli, ko saņēmāt no vairākām pasaules līmeņa organizācijām. Un, kas ir saistīts ar ilgspējīgu attīstību, lai palīdzētu ar direktīvas īstenošanu, vai jūs gatavojaties izmantot šo organizāciju, piedāvāt to palīdzību varu uzslavēt jūsu valdību par ANO vadlīniju par uzņēmumu un cilvēktiesību ievērošanas īstenošanu. Un es ceru, ka arī pārējās dalībvalsts īstenos līdzīgas rīcības plānu un ka jūsu prezidentūra izmanto šo sešu mēnešu, lai īstenot ne tikai savu rīcības plānu, bet arī veicināt citas dalībvalsts līdzīgas plānus izveidot un ieviest. Liels paldies. Tagad Mira Picoto. Benvenuto, ministro. Benvenuto. Laipni lūgts, ministrs kungs, laipni lūgts Eiropas parlamentā, kur mēs daudz runājam par nodarbinātību, bet neko daudz nedaram šī jautājuma ziņā. Jūs droši vien esat dzirdējis par šo tradīciju. Es vēlos minēt divas konkrētas lietas. Eiropas Savienībā ir 28 dalību valstis ar 28 da atšķirīgām sistēmām attiecībā uz nodarbinātību, atšķirīgi darba eh, tirgi. Līdz ar to mēs nevaram runāt par vienotu tirgu, ja ir šādi izejas pozīcija. Tādēļ vēlos jums jautāt, kā jūs strādāsiet, lai harmonizētu šos nosacījumus Pretējā gadījumā vienmēr būs kāda valsts, kas ir izdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar citām. Tad būs negodīga konkurence. Jūs noteikti zinat, ka Itālijā ir 3,2 miljoni bezdarbnieku. Un tādēļ informēt lūdzu Alfāno kungu, jūsu valdības ministru, par to, ka mums nav vajadzīgi migranti. Mēs nevaram viņus uzturēt, mēs nevaram atļauties to, ka Itālijā iebrauc arvien vairāk cilvēku, kas tur nevarēs atrast darba vietu. Vai jūs piekrītat man šī jautājuma? Vai jūs tāpat kā Junkarkungs uzskatāt, ka Eiropai nākotnē nāksies uzņemt vēl 15 miljonus imigrantu. Paldies. Thank you, sir. Paldies. Georgi Pirinski. Thank you. Minister, in the uh, written... Paldies, ministra kungs. Itālijas prezidentūras rakstītajās prioritātēs ir minēts, ka ekonomiskā krāze ir pierādījusi, es esmu šeit, ka struktūrālas reformas ir jāveic kopā ar pasākumiem, kas nodrošinātu sociālo kohēziju. Vai jums šķiet, ka sociālās kohēzijas jēdzienu varētu izvirzīt eh, visu debašu kruspunktā, tad, kad mēs runājam par sociālo politiku un sociālo dimensiju ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Visos jautājumos, kas jums tika uzdod līdz šim, ir skaidrs, ka ir ļoti daudz ārkārtīgi steidzamu problēmu, kas ir saistītas ar sociālo kohēziju. Vienlaicīgi ir arī vidējā termiņa un ilgtermiņa izaicinājumi. Šajā parlamentā mēs saskaramies ar izaicinājumu, ka šai komitejai ir jākļūst par aktīvu teju, kas uh, noteiks turpmāko virzību. Kāds ir jūsu viedoklis, politika, un šajā jautājumā? Lielas paldies, tagad Kristīna Morvai. Olyan kérdéseket szeretnék föltenni önnek az... Paldies. Esmu deputāti no Ungārijas, un man ir vairāk jautājumi, ko es vēlētos jums uzdot priekšād, priekšādātāji. Un, uh, jo īpaši es gribētu runāt par Itālijas prezidentūras prioritātēm. Gribētu runāt par tā saucamajiem otrās šķiras pilsoņiem no dažām dalībvalstīm. Jūs runājāt par jauniešu bezdarbu, kas tagad ir prioritāte. Ko jūs domājat par jauniešiem no valstīm, piemēram, tādām kā Ungārija, eh, kas ir spiesti doties prom no savas valsts? Viņi ir ekonomiskie bēgļi. Uh, Vienīgais veids, kā viņi var atrast darbu, ir dodoties prom no savas ģimenes, no savas valsts, no savām saknēm. Esmu jauna šajā komitejā, taču esmu dzirdējusi par šīs komitejas darbu. Tiek uzskatīts, ka šāda situācija ir normāla, bet es domāju, ka tai būtu jāpieliek punkts. Ļoti daudzas ģimenes no tā cieši. Otrs mans jautājums attiecas uz nabadzību. Uh, Vai jūs zinājāt, ka Ungārijā ir cilvēki, kas veic ļoti smagu fizisku darbu un dara to 8 stundas dienā, taču viņi saņem tikai 200 eiro mēnesī. Viņi strādā fabrikās, kas pieder Eiropas Savienības uzņēmumiem. Šiem uzņēmumiem ir filiāles dažādās Eiropas Savienības valstīs un arī citur. Uh, Viņi citās valstīs maksā saviem darbiniekiem 5 līdz pat 10 reizes vairāk. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir akceptējami, vai arī vajadzētu sākt pret to cīnīties? Uzskatu, ka šādas milzīgas atšķirības atalgojumā nav pieļaujamas, ja uh, uzņēmumam ir filiāle citā dalībvalstī. Nākamais jautājums attiecas uz TTIP vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV brīvās tirdzniecības nolīgums. Kā šis nolīgums ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus un to darbiniekus? Es gribētu izteikt priekšlikumu komitejai. Mums nevajadzētu uh, uzaicināt tikai pārstāvis no institūcijām, tad, kad mēs spriedīsim par TTIP šajā komitejā. Mums vajadzētu uzklausīt arī MBU pārstāvis, lai mēs zinātu, kāds ir viņu viedoklis. Nākamais Silvio Kosta. Viņš ir izgājis. Labi. Lambras Fontūdis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Ministri kungs, attiecībā uz nedeklarēto darbu šeit nav runa tikai par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un sekām, kādas no tās rodas dažādās valstīs. Ir arī citas nedeklarētā darba sekas, proti imigranti. Pastāv sabiedrības veselības apdraudējums, ja šie cilvēki neiziet nekādas kontroles. Bieži vien viņi strādā eh, tādās vietās, kur higiēna ir pats svarīgākā, proti virtuves, restorānu tā tālāk. Ja darbiniekiem maksātu tikai ar bankas pārskaitījumu palīdzību, nevis skaidrā naudā, uh, tad eh, mēs varētu ļoti efektīvi vērsties pret nedeklarēto darbu, jo uzņēmumiem būtu ļoti grūti mm, pierādīt, kāpēc notiek tik liela naudas plūsma viņu uzņēmumā. Protams, mums ir jāvēršas arī pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Bieži vien imigranti dodas prom no savām valstīm, un viņi to spēja darīt tikai tāpēc, ka valsts izturas ļoti nevērīgi pret uh, Eh, dažādiem eh, kontrols pasākumiem. Nevienu nevajadzētu izslēgt no darba tirgus, ja vien tie nav nelegāli imigranti, kas liedz iegūtu darba vietas šīs valsts iedzīvotājiem. Dažās valstīs šis fenomens ir ļoti pieaudzis. Attiecībā uz Eiropas Savienības darbu tai vajadzētu izsniegt vadlīnijas dalību valstīm, kā cīnīties pret šo fenomenu. Valdībai vajadzētu nodrošināt, lai nelegālajiem imigrantiem tiek nodrošināti uh, respektabli dzīves apstākļi līdz brīdim, kad viņi var atgriezties savā valstī. Imigrantiem vajadzētu pakļauties attiecīgajām institūcijām valstī, darba inspekcijai un tā tālāk. tā vietā, lai cīnītos pret uh, nodokļu uh, ne, nemaksāšanu, lai it kā glābtu pensijas, notiek pilnīgi pretējais. Liels paldies! Līdz ar to uh, visi, kas vēlējās izteikties, ir izteikušies, un tagad varu dot vārdu ministram. Redzat, ka diskusijas bija ļoti dzīvīgas, es ceru, ka ne pārāk dzīvīgas. Uh, Es nevēlos apgrūtināt jums darba apstākļus, tāpēc nevēlos jums noteikt nekādu uzstāšanās laiku, bet eh, nu, ceru, ka jūs iekļausieties kādās 20 minūtēs. Lūdzu, jums vārds. Grazie, grazie, prezidente, grazie a voi tutti per. Eh, paldies, priekšādātāji. Liels paldies par jūsu vēlējumiem, komentāriem un jautājumiem. Patiešām ir eh, ārkārtīgi grūti atbildēt uz katru jautājumu, darīt to detalizēti, bet es mēģināšu sagrupēt šos jautājumus, mēģināšu sniegt tādas vispārīgas atbildes, bet ceru, ka līdz ar to būšu atbildējis uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Viens no pirmajiem jautājumiem un mani apsvērumi. Itālijas prezidentūras ambīcijas un šie galvenie pasākumi, kas ir paredzēti Eiropas pusgadā, norāda uz to, ka mēs apzināmies, ka šis sešu mēnešu periods ir ļoti īss. Tas ir īsts, tāpēc, ka ir jauna komisija, un gribu teikt arī, ka tie ir pirmie seši mēneši jaunā likumdošanas periodā. Tieši tāpēc šie temati, ko mēs liksim uz sarunu galda, um, ies daudz tālāk, tie tiks skatīti arī pēc šī sešu mēnešu perioda. Tas nozīmē, ka ja mēs tagad uzsākam būtiskus jautājumus, tas nenozīmē, ka mēs neapzinātos mums uzliktos laika ierobežojumus, taču mēs ceram, ka būs laba sadarbība starp padomu, komisiju un parlamentu. Uh, Mēs runāsim par darba jautājumiem un beigās panāksim arī labus darba rezultātus. Un tas mums ļaus arī uh, iekļaut darba kārtībā Eiropai būtisks jautājumus. Daži no jums jautāja, ko tad īsti Eiropas parlaments var paveikt. Domāju, ka Eiropas parlaments var norādīt virzienu. Tas var pateikt, ko tas vēlas Un parlamentam vajadzētu uzstāt uz šo virzienu, vajadzētu panākt, lai parlamenta izteiktās domas tiktu ņemtas vērā. Tad arī padome un komisija pildīs savus pienākumus. Taču mums ir vajadzīgs tāds reāls dialogs, godīgas sarunas. Ja tā būs, tad mēs panāksim rezultātus. Tas bija pirmais, ko es vēlējos teikt. Un tagad es gribētu sasaistīt savu atbildi ar pusgada problemātiku. Domāju, ka mums kopumā ir vajadzīgs labāks dialogs institucionālā līmenī. Tas nozīmēs, ka mums būs tāds reāls dialogs, kas arī funkcionēs, un tas būs regulārs. Mums ir vajadzīgas arī dažādas institūcijas, kas iesaistīsies šajā dialogā, gan no komisijas, gan no padomes, gan parlamenta. Tāpat mēs arī vēlamies organizēt ministru tikšanās dažādās nozarēs, piemēram, mums jau tikko bija nodarbinātības un sociālo lietu ministru tikšanās. Vēlāk mēs runāsim arī ar izglītības un vides ministriem. Mēs nevaram šīs debates kaut kādā veidā ierobežot, mēs nevaram runāt tikai savā starpā. Mums ir jāiesaist arī citas puses. Katrs spēlētājs it kā ir nodalīts, tas cenšas mēģināt darboties savas kompetences ietveros, bet mēs visi mēģinam pārkāpt šīs savas lomas robežas. Mēs ceram, ka Tas ļaus mums risināt visas problēmas. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu darboties institucionālā līmenī, un tieši tāpēc šī semestra ietveros mēs esam noteikuši sev šādus principus. Mēs mēģināsim arī iesaistīt sociālos partnerus un darīt to tieši. Mēs mēģināsim tos iesaistīt jau neformālā dialoga uh, ietveros. Šādā veidā mēs varēsim ņemt vērā dažādu pušu uh, viedokļus un idejas un darīt to nepastarpināti. Uzskatu, ka šo metodi mēs varētu izmantot, lai izmainītu pārvaldības metodas un lai nodrošinātu lielāku līdzdalību. Otrs jautājums, kas parādījās arī daudzos jūsu komentāros, ir jauniešu bezdarbs, jauniešu garantijas un ar to saistītā problemātika. Uh, Uzskatu, ka jauniešu bezdarbs ir ārkārtīgi būtiska lieta, un mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai to apkarotu, jo tas nāks par labu mūsu kontinenta nākotnē. Domāju, ka šeit nav tikai viens rīks, ko mēs varētu izmantot. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgi dažādi formāti un metodas, kā cīnīties ar šo problēmu. Pirmkārt, mums ir jādomā par izglītību, zināšanām. Tā ir pirmā problēma. Mums ir jādomā par zināšanu kvalitāti. Tieši tāpēc jauniešu garantijas ir svarīga atbildes daļa. Esam runājuši ar daudziem jauniešiem, kas ir, ir apstājušies savās studijās, ir pametuši studijas vai arī ir pabeiguši studijas, bet tomēr nespēja atrast darbu. Tieši tāpēc mums vajadzētu nepastarpināti runāt ar šiem jauniešiem un vajadzētu īstenot tādus mehānismus, kas jauniešus aktivizētu. Nedomāsim, ka pilsoņi un sabiedrība sastāv tikai no politikas. Mums ir jānodrošina, lai paši jaunieši ļautu mums atrast risinājumu šīm problēmām. Uzskatu, ka jauniešu garantijas ļaus jauniešiem spēlēt primāro lomu, lai tie varētu piedalīties darba tirgu un sabiedrībā. Tieši šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka ir jāstrādā pie jauniešu garantijām un ir jāparedz resu, resursi eh, šim mērķim. No kurienes tad šie resursi nāks? Šis, protams, ir prioritārs jautājums, un tā kā tas ir prioritārs jautājums, mums eh, vajadzētu eh, strādāt pie šī jautājuma kopā, lai atrastu um, pietiekamus resursus. Nākamais jautājums, kas izriet no iepriekš minētā, ir nabadzības apkarošana. Uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs un arī ļoti delikāts. Milānā padomas diskusijās mēs saskārāmies ar kādu būtisku lietu. 2020 stratēģija paredzēja samazināt nabadzīgo iedzīvotāju skaitu Eiropā par 20 miljoniem krīzes dēļ īstenībā ir noticis pretējais. Nabadzīgo iedzīvotāju skaits pieaug, nevis samazinās. Tieši šī iemesla dēļ mums vajadzētu diskutēt par to, vai mūsu rīcībā esošā statistika realitāti ataino pareizi. Taču ir skaidrs, ka krīze ir radījusi ļoti lielas problēmas, lai kāda būtu statistika. Tieši tāpēc mums vajadzētu sagatavot politiku un kopienas mēķus kopā ar dalībvalstīm. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas nodrošinātu aktīvu līdzdalību, kas ļaus visiem piedalīties politikas veidošanā. Mums nav pietiekami tikai ar monetārajiem transfēriem. Ja kāds ir nabadzīgs, tad visa sabiedrība saskaras ar šo problēmu, un visai sabiedrībai vajadzētu palīdzēt nelēmē nonākušajam. Taču finanšu resursu pārdalīšana un pārvirzīšana neko nedos, jo tas rada atkarību. Šī situācija līdz ar to tiks akceptēta un tiks uzskatīta par normālu. Mums ir vajadzīga politika, kas ļautu šeit eh, ielikt arī laika komponenti. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas ļautu cilvēkiem uzlabot uh, savus apstākļus, kas ļautu iziet no konkrētās problēmas. Es zinu, ka ar šādu problēmu saskaras ģimenes ar daudziem bērniem. Mums ir vajadzīga tāda sociālā politika, kas ļautu palīdzēt nepilngadīgajiem. Šeit sabiedrībai ir jāuzņemas eh, savi pienākumi. Iespējams, ka mēs varētu atrisināt šīs problēmas ar sociālās ekonomikas palīdzību, proti mums vajadzētu iesaistīt pilsoņus eh, rīcības un reformu veidošanā. Mums ir jānodrošina sabiedrības uzticēšanās. Mums tas ir jādara, lai mēs uzlabotu attiecības starp valsti un tirgu. Mums ir vajadzīga gan valsts, gan tirgus, gan arī sabiedrība. Ir jāpanāk, lai katrs pilsonis īstenotās politikas dēļ varētu izdarīt uh, uz zināšanām balstītu izvēli, lai viņš varētu būt par uh, pilntiesīgu sabiedrības locekli. Ar šādām problēmām mūsdienās saskaras ļoti daudzas Eiropas Savienības valstis, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi dažādi un daudzveidīgi kontakti. Mēs neuzskatām, ka kāda konkrēta forma būtu obligāti jāizvēlas visiem vai arī visiem jāuzspiež. Ir dažādas sabiedrības, kooperatīvas, savstarpējās palīdzības uzņēmumi, visus šos formātus varētu izmantot, un tas palīdzētu arī tirgumu, jo šādā veidā dažādi veidi uzņēmumi vai sociāli, uh, sociālas firmas var sadarboties, var veidot tirgu, var padarīt sabiedrību efektīvāku un var tai ļaut stāties pretī savām problēmām. Cīņu, cīnīties pret nabadzību var tikai tad, ja pilsoņi paši grib un vēlas piedalīties šajā cīņā. Tas ir priekšnosacījums um, efektīvai reakcijai. Vēl kāds aspekts, kas sasaistās ar iepriekš minēto, ir mobilitāte. Jauni cilvēki, kas pārvietojas no vienas vietas uz otru, lai atrastu darbu, tika runāts par šādu problēmu vairākās dalībvalstīs. Protams, tā ir tāda kopīga iezīme, taču tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienību, tad viens no Eiropas pīlāriem ir pilsoņu brīva pārvietošanās, robežu nēsamība. Šķiet, ka mm, šīs aspekts varētu tikt aizskarts, tā kā tas ir pamatpīlārs, tad tas ir jāsaglabā, bet vienlaicīgi par to ir jāspriež. Tiklīdz parādās kādas problēmas attiecībā uz šiem pīlāriem, mēs nevaram teikt, ka tas ir šis pamatpīlārs un mēs nedrīkstam to aizskart un nedrīkstam par to pat runāt. Ja tā būs, tad mēs patiešām saskarsimies ar smagu krīzi, radīsies konkrētas problēmas. Protams, mums ir jāapzinās, ka tā ir pamatvērtība, taču tas ir tā tikai tad, ja mobilitāte ir brīvas izvēles jautājums, proti, ja pilsonis izvēlas doties kaut kur prom. Nevis tāpēc, ka viņam šī izvēle ir jāizdara nevienlīdzības dēļ, vai spriedzes dēļ, vai bezdarba dēļ kādā konkrētā valstī. Vai arī tāpēc, ka atāgojums ir ārkārtīgi atšķirīgs. Tad mēs zinām, ka uh, Šī mobilitāte nav izvēles jautājums, bet vajadzības jautājums. Uzskatu, ka mūsu politikai vajadzētu iet tādā virzienā, lai samazinātu šīs atšķirības. Mums vajadzētu rūpēties par visiem darba ņēmējiem, lai kur tie strādātu. Vienlaicīgi būtu jāņem vērā problēmas un iespējas, kas pastāv gan valstīs, kur šie cilvēki dzīvo, tātad valstis, valstīs, kuras šie cilvēki pamet, gan arī valstīs, uz kurām tie dodas. Ir skaidrs, ka ir dažādas iespējas un izdevības gan ierašanās, gan arī uh, pamestajā valstī. Mēs saprotam, ka tā ir krīzes radīta problēma, bet uh, Vienlaicīgi ir jāatcerās, ka mūsu pamatvērtība ir visu strādājošo brīvu, pārvār, pār, pār, brīvu pārvietošanās. Nākamais jautājums ir imigrācija. Uzskatu, ka šeit Eiropai vajadzētu veidot pašai savu politiku attiecībā uz to, kā rīkoties imigrācijas jautājumā. Tiek izvirzīta hipotēze, ka imigranti apdraud darba vietas šī hipotēze varētu izrādīties patiesa konkrētā laikā, konkrētās valstīs. Taču, ja mēs paskatāmies uz dažādām Eiropas valstīm, tad bieži vien ir tā, ka uh, valstī ir daudz imigrantu, bet vienlaicīgi arī ļoti augsta nodarbinātība. Tātad šie dati īsnībā nemaz nav pretrunīgi. Dažās valstīs tas ir arī priekšnosacījums izaugsmas radīšanai. Uh, Mums ir jāņem vērā visi apstākļi. Mēs nevaram vienkārši akceptēt, ka viss ir kārtībā. Mums ir vajadzīga Eiropas politika šajā jautājumā, bet mēs nevaram visu iekļaut vienā ietverā. Mums ir morāls pienākums pieņemt cilvēkus savā vidū. Mēs redzam, ka pasaulē notiek katastrofas, mēs redzam, ka cilvēki lūdz patvērumu. Kā tad mēs rēģēsim, vai mēs teiksim, ka šie, šī problēma nepastāv? Varbūt šie cilvēki var uzņemties kādu lomu Eiropā. Personīgi es uzskatu, ka tā būtu ļoti liela kļūda. Mums vajadzētu cīnīties ar šīm problēmām, bet tas mums ir jādara ļoti rūpīgi, mums ir jāizvēlās eh, pareizie lēmumi. Credo che questo contesto sia un contesto jo ir diskusijas, kas varētu izraisīt pat lielāku ļaunumu daudzās dalību valstīs. Es domāju, ka šo kontekstu arī vajadzētu apdomāt un pienācīgi risināt. Man ir jārunā vēl par diviem jautājumiem, bet es baidos, ka es nevarēšu atbildēt visiem jautātājiem. Viena tēma, kas tika aktualizēta, bija par MVU lomu dažādos kontekstos. Uh, Un man šajā kontekstā fundamentāli svarīgi šķiet tas, ka MVU ir būtiska loma Eiropas Savienības ekonomikā. Taču tas mērķis, kuru mums vajadzētu tiekties īstenot, ir likvidēt barjeras un šķēršļus tā vietā, lai nāktu klajā ar iniciatīvām, jo Mums ļoti bieži šķiet, ka mums ir jāsniedz palīdzība, bet te pašā laikā mēs darām pretrunīgas lietas. Mēs vienlaikus palīdzam un te pašā laikā palielinām šķēršļus, un tas nešķiet saprātīgi. Uh, Tāpēc ir svarīgi mazināt šīs barjeras un šķēršļus, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu labi piedalīties tirgus dinamikā, nesaskaroties ar pārmērīgu sarežģījumu gūzmu. Birokrātiskais slogs, pārmērīgs regulējums pavisam noteikti ir šādi šķēršļi, tāpēc mums ir jāstrādā pie šķēršļu mazināšanas. Mums ir jārisina arī šīs problēmas. paraudzīšos savās piezīmēs, lai saprastu, vai esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Viens būtisks jautājums, kas eh, tika pieminēts, ir darba tirgus un tā attīstība Eiropā, kā arī Eures platforma. Es domāju, tas ir ļoti interesants un svarīgs jautājums, ja mūsu sākuma punkts uh, jau ir ar zināmu vēsturi. Šeit mēs nerunājam par kaut ko pilnīgi jaunu, drīzāk gan par jaunu posmu šajā procesā. Mums ir jāstiprina nodarbinātības pakalpojumi nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, kā arī jāsasaista šis jautājums ar zināšanām, kvalifikācijām un saskaņotību starp eh, to, ko darba devēja pieprasa un ko darba ņēmēja var piedāvāt. Un šīm pārmaiņām ir jānotiek ātri, lai šis jautājums tiktu harmonizēts iespējami efektīvākajā veidā, ir nepieciešamības datu bāzes, ir nepieciešams dialogs starp atšķirīgām sistēmām. Uh, Un tas ir svarīgi, jo īpaši jauniešu gadījumā, kas ir vismobilākie, viņiem ir jābūt ātrai piekļuvēji informācijas avotiem un iespējai ātri rīkoties. Tāpēc uh, ar eures ir jādara tieši tas, ir jāmēģina veidot nākamās paaudzes eures, uh, lai risinātu šos jautājumus. Daudzas valstis ir paudušas bažas par milzīgo birokrātiju. Mēs diskutējam par eures un tā perspektīvām, bet te pašā laikā izvairāmies veidot pārmērīgu regulējumu, un es domāju, ka pie šī jautājuma var strādāt arī tālāk, lai reaģētu uz darba tirgus vajadzībām un uzlabotu sistēmas homogēniskumu, bet vienlaikus neaizejot pārāk tālu vajadzībā pēc jauna regulējuma. Esmu drošs, ka neesmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem, taču būtu ļoti sarežģīti runāt vienkopus par visiem aspektiem, tāpēc es vēlētos pabeigt savu sakāmo vēlreiz jums pateicoties par uzdotajiem jautājumiem un par jūsu izteiktajiem lūgumiem. Es esmu pierakstījis visus jūsu jautājumus un ņēmis vērā jūsu piezīmes un mans pienākums būs izmantot tās darbā, kurā mēs iesaistīsimies padomis sastāvā ar jau pausto apņēmību sadarboties ar mums. Mūsu prezidentūras garā mēs uzskatām, ka šis ir labs veids, kā risināt delikātas un svarīgas problēmas saistībā ar nodarbinātību, uh, un tās ir risināmas tikai ar spēcīgu un atbildīgu dialogu palīdzību. Paldies priekšsēdētāji. Es ceru, ka es pārāk neliku jums vilties attiecībā uz savām atbildēm, taču patiešām tika uzdots ļoti daudz jautājumu. Paldies par uzmanību. Ministra kungs, paldies. Tie bija 22 jautājumi, un, protams, ka ne uz visiem ir iespējams atbildēt, taču pirms es atvados no jums, es vēlētos šīs diskusijas noslēgumā runāt par trim lietām. Pirmkārt, šī diskusija ir parādījusi, ka komiteja atbildīgi strādā pie sociālām un politiskām tēmām un ir apņēmusies strādāt arī turpmāk. Un mēs ņemam vērā arī to, ka citas institūcijas piedalās diskusijā uh, un ES 2020. gada stratēģijas vidusposma izvērtējumā, kas sākas jau jūsu prezidentūras laikā, mēs esam nolēmuši izveidot kopīgu rezolūciju ar parlamentu un um, rīkot arī mutisku uzklausīšanu. Un, protams, es ceru, ka tas atbilst arī Itālijas prezidentūras plāniem. Otrakārt tika runāts par TTIP Mēs arī turpināsim nodarboties ar šo jautājumu, taču jāteic, ka jau rudenī mēs rīkosim uzklausīšanu, kurā tiks runāts par darba tiesībām un nodarbinātības perspektīvām. Tā ir liela Eiropas mēroga tēma, un uh, ministra kungs man ir tāds uh, steidzams lūgums. Uh, Es vēlos, eh, lai tiktu aktualizēts parlamentu un padomas regulējums par uh, māšu aizsardzību. Un, uh, un arī, lai tiktu risināts pārmērīgas birokratizācijas jautājums. Uh, Iespējams, es jau runāšu ar jums pēc šīs sanāksmes. Es, iedomā, es biju iedomājies šo regulējumu labāku, jo īpaši attiecībā uz pārsūtīto darba ņēmēju eksploatāciju. Pret birokrātijas programmas kontekstā šie, šis darbs gluži nav Eiropas Savienības garā. Uh, Tāpēc es vēlos saprast, vai šī ir tāda fasādes demokrātija, kurā viss notiek aiz slēgtām durvīm, vai tomēr ir kā citādāk. Paldies par to, ka ieradāties pie mums. Uh, Mēs sazināsimies ar jums, un uh, šī komiteja ar jums runās par uh, svarīgiem sociāliem jautājumiem. Paldies! So, dann machen wir eine kleine Umbaupause. Ne? So, Kolleginnen un Kollegen, darf ich bitten wieder Platz. Kolēģi, aicinu jūs ieņemt uh, vietas. Mēs pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta Eiropas Savienības budžets uh, 2015. gadam. Un uh, ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa Sarežģījumi ir tādi, ka laika trūkuma dēļ darba dokuments nav pārtulkots visās valodās, tas ir pieejams tikai angļu valodā, taču tā kā tā ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa, es domāju, ka mēs izmantosim angļu valodas versiju. Un šis eh, atzinuma projekts ir mūsu kompetencē. Mēs um, esam apņēmušies strādāt pie šī atzinuma, lai to tālāk varētu nosūtīt uz budžeta komiteju. Referente ir Marija Arēna, kuru pārstāvēs Štainrukas kundze, un viņai ir divas minūtes laika, lai iepazīstinātu ar šī dokumenta nostāju. Paldies, priekšsēdētāji! Mm. Runājot par šo priekšlikumu, jāteic, ka tas ir uh, labi izstrādāts priekšlikums. Marija Rēna koncentrējas uz tādām prioritātēm, kā iepriekšējā finanšu ietvara maksājumu apmaksāšana, kā arī cīņa ar jauniešu bezdarbu 2015. gada budžetā padome. Uh, šoreiz raugās neviennozīmīgi uz savu atbildību šajā jautājumā, ir pārāk maz līdzekļu atvēlēts, un ir runāts arī par citām vajadzībām, tostarp steidzām Eiropas Savienības programmu jaunu darba vietu radīšanai. Arēnas kundze ierosina tādus piloprojektus kā Eiropas Savienības sociāla apdrošināšanas karte, pētījums par to. Un eh, pagājuši gadu mēs lēmām par iniciatīvas ziņojumu, tāpat par pilotu projektu attiecībā uz enerģētikas resursu nabadzību. Un uh, Tie ir lieliski priekšlikumi, un uh, Marija Rēna arī priecājas par visu kolēģi ierosinājumiem no komitejas. Un uh, es domāju, ka es arī varēšu atbildēt uz kādiem jūsu jautājumiem. Paldies Štērukas kundzei. Tagad ir vārds ēnu referentiem, un tagad tautas partijas vārdā Māreks Miroslavs Plūra. Paldies, priekšsādātāji! Kā ēnu referents es gribētu pateikties Marijai Arēnai par šo atzinumu attiecībā uz 2015. gada budžeta projektu. Es pilnīgi piekrītu viņas pieejai tajā, ka budžetam vajadzētu atbalstīt nodarbinātību un izaugsmi, kā arī uzlabot dramatisko jauniešu situāciju darba tirgu. Uh, Tāpēc ir nepieciešams eh, nodrošināt viņiem pilnīgu piekļuvu finanšu līdzekļiem atbilstīgi jauniešu nodarbinātības iniciatīvai un jauniešu garantijas iniciatīvai, kā arī Eiropas sociālā fonda nostādnēm. Uh, Lai nodrošinātu to, ka darba tirgu notiek ilgtspējīgas pārmaiņas, ir jārada atbilstīgi apstākļi uzņēmumu attīstībai, tostarp arī MVU, kas veido praktiski 65% darba vieta Eiropas Savienībā, tāpēc savos grozījumos es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums ir pienācīgi jāfinansē tā dēvētie startups, jeb jaunie uzņēmumi, kā arī programmas, kas sekmē MVU attīstību, un mums ir jāmazina birokrātiskais sloks. Ir svarīgi atbalstīt sociālo uzņēmēju darbību un nodrošināt piekļuvi mikrokredītiem. Ja mēs vēlamies pilnībā izmantot Eiropas Savienības potenciālu, mums ir jārada vienlīdzīgas iespējas arī invalīdiem, un uh, jārada viņiem atbilstīga piekļuva darba tirgumu, ņemot vērā to, ka ir augsts nabadzības līmenis, tostarp arī bērnu nabadzība, ir jānodrošina līdzekļi tiem, kuriem tie ir visvairāk vajadzīgi. Es domāju, ka mūsu komitejas atzinumā ir jāatspoguļo prioritātes, ko mēs jau esam pieņēmuši šai sakarā. Paldies! Tagad vārds Ulrike Trebēzijus no ECR politiskās grupas. Šķiet, ka viņas te nav. Viņa ir aizgājusi. Tad vārds Marijanai Harkinai Alde politiskās grupas vārdā. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentē par viņas paveikto darbu pie šī atzinuma. Uh, Un patiešām es atbalstu viņas priekšlikumus. Bet runājot par padomis nostāju attiecībā uz budžetu, šodien mēs saņēmām informāciju, man gan nebija laika iedziļināties, mm, lai saprastu, ko ar to tālāk darīt, es iedziļināšos vēlāk, taču attiecībā uz referentes priekšlikumiem jāteic, ka Es viņu pilnībā atbalstu, un es pat vēlētos vēl stiprināt viņas nostāju, piemēram, attiecībā uz uh, lielāku līdzekļu atvēlēšanu sākuma posmā attiecībā uz jauniešu garantijām. Šodien, kā jau jūs zināt, mēs izskatījām virkni pieteikumu attiecībā uz EGF. Tur uh, situācija bija diezgan iepriecinoši. Tas ir vēl viens fonds, ko ir iespējams izmantot jauniešu bezdarba apkarošanā. Tāpēc es labprāt piebilstu kaut ko arī par to, lai aicinātu dalību valstis izmantot šo iespēju. Runājot par pilotu projektiem, par kuriem mēs vienojāmies, es atbalstu arī to nostāju. Es vēlos tikai vēlreiz pateikties referentei par ieguldīto darbu. Paldies! Šeit es neredzu nevienu referentu no goja grupas, tāpēc pāriesim pie zaļo politiskās grupas un Mēseriča kunga. Vārds jums. Paldies, priekšsadatāji, es sēžu šeit. Un es esmu aizstājies. Uh, Es pateicos par ieguldīto darbu, un mēs atbalstām uh, izklāstītās idejas. Es domāju, ka tas ir saprātīgs kompromiss par virkni jautājumu, ko mēs jau agrāk esam aktualizējuši. Es piekrītu, ka līdzekļu atvēlēšana sākuma posmā ir ļoti laba doma, un ir virkne programma, kur šāda sākotnēja līdzekļu atvēlēšana īstenībā nepārāk palīdzēs. Mums agrāk vai vēlāk būs jāiedziļinās, kā šos līdzekļus apgūst dalību valstis, jo dalību valstu līdzekļu apgūšanas kapacitāte nav līdzvērtīga šādu projektu gadījumā, kur liels daudzums līdzekļu tiek atvēlēts jau sākuma posmā. Runājot par pilotu projektiem attiecībā uz enerģētiku, uh, un nodarbinātību. Tie būs svarīgi jautājumi turpmākajos pāris gados, bet eh, pirmajā skatījumā šis temats var kļūt ļoti svarīgs arī vēlāk. Mēs redzam virkni simbolisku samazinājumu vairākās budžeta pozīcijās, bet es domāju, ka ir svarīgi nezaudēt šo projektu simbolisko svarīgumu. Paldies no FDD, nav. No neviena ēnu referenta vai kāds grib izteikties no šīs politiskās grupas, šķiet, ka nē. Jā, tomēr, es diemžēl nezinu, kā jūs sauc. Kolinsas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka priekšlikums uzlabot ēs sociālo situāciju nav nekas vairāk par tādas rezerves izaisa izmantošanu, vienlaikus dodot franšīzi nacionālajām valdībām ar mērķi centralizēt vairāk varas Briselē, kad leiboristu valdība paziņoja par saviem plāniem ieviest ID karti apvienotajā karalistē, tas izraisīja nacionālos protestus un tie bija pamatoti. Apvienotās karalistas iedzīvotājs satrauc šī sistēma. Piemēram, tas, ka daudz, lielais informācijas daudzums tiks uzglabāts un kā šī informācija tiks pēc tam izmantota. Jebkāda informācija, kas ir saistīta ar šīm kartēm, tiks eh, nemitīgi atjaunināta, lai šī sistēma varētu efektīvi darboties. Uh, Un līdz ko sistēma tiks izveidota, cik daudz informācijas iedzīvotājiem būs jāsniedz turpmāk. Jebkāda programma, tāda kā šī, ļoti ietekmē cilvēktiesību situāciju. Tostarp tās, ka iedzīvotājiem būs jāsniedz biometriskie dati. Tāpat pirms pieciem gadiem, kad apvienotās karalistes ID karšu programma tika atcelta, tika rēķināts, ka um, šī programma izmaksās 800 miljonu eiro, lai uh, to varētu attiecināt uz 65 miljoniem iedzīvotāju. Un jebkādas inflācijas radītas izmaiņas tiek ņemtas vērā un ir jārisina arī jauni drošības draudi. Tomēr iedzīvotāju nodokļu dātu apkopošana man šķiet vissatraucošākā daļa nebūtu iespējams uzturēt šādu sistēmu bez centralizētas sociālās drošības politikas Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šī sistēma nav nekas vairāk kā vēl viens solis Junkera kunga sapņa virzienā par Eiropas superlielvalsti, kas uh, maskējas zem dažādām politikām, lai slēptu Eiropas Savienības patiesos nodomus no tās vēlētājiem. Nu, Good, Labi, paldies. Dosim vārdu Pār, pārējiem runātājiem pagaidām ir atlikusi viena Danuta Jazaviecka. Paldies priekšsēdētāji! Šis atzinums ir tiešā veidā saistīts ar finanšu aspektiem cīņā pret jauniešu bezdarbu. Un man ir prieks redzēt, ka tiks atbalstīti noteikti pilotprojekti, jo īpaši attiecībā uz sarežģīto situāciju ar migrantiem Eiropā. Tāpat es gribētu ierosināt grozījumu, Mēs atbalstīsim ideju par atbalsta centru veidošanu tiem imigrantiem, kas ierodas Eiropā, lai palīdzētu viņiem iekļauties darba tirgu, un es ceru, ka šis priekšlikums gūs atbalstu. Paldies, vairāk nav pieteikušies runātāji par šo jautājumu. Tad tagad dosim vārdu komisijai. Olivers Rulons. Paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti lakoniski. Pirmkārt, es vēlos pateikties par parlamenta atzinumu kurš ir būtisks arī komitejas dokumentam un ir jārunā par uh, saistību samazinājumu, kuram vajadzētu pievērst uzmanību. Un es vēlējos vērst jūs uzmanību uz šo konkrēto budžeta pozīciju. Runājot par šiem pirmā viļņa pilotu projektiem, ir jāpievērš uzmanība tām, ka, ka šie priekšlikumi ir ļoti svarīgi un Un arī tas, cik šie jautājumi ir svarīgi jau esošajai darba programmai. Un uh, pilotu projektu priekšlikuma stadija ir viens no svarīgākajiem kritērijiem, kuriem mēs pievēršam uzmanību. Un uh, par šo tēmu jau ir uh, runāts gan attiecībā uz budžetiem, uh, gan citiem kritērijiem. Es nezinu, vai jums ir kādi konkrēti jautājumi. Ja tā, tad eh, komisija ir jūsu rīcībā, lai uz tiem atbildētu. Vai ir kādi jautājumi par komisijas nostāju? Ja nē, tad es došu vārdu vēlreiz referentes pārstāvēji. Jā, mana kolēģe Marija Rēna būs priecīga par lielo atbalstu viņas atzinumam. Viņa ir lūgusi man paskaidrot, ka viņa iekļaus uh, vēl vienu pilotu projektu attiecībā uz minimālajiem ienākumiem Eiropā un uh, Te ir runa par iespējamo pasākumu apsvēršanu. Runājot par MVU finansēšanu, uh, šī nav īstā komiteja šim jautājumam, ar to nodarbojas ITRE, kā arī reģiona komiteja, tāpēc uh, ir grūti šos aspektus iestrādāt mūsu atzinumā, bet citādi viņa priecājas par sadarbību ar ēnu referentiem un par daudziem labajiem grozījumiem. Paldies! Uh, līdz ar to mums paliek laiks vēl pastāstīt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. jūlijas, uh, pulksten 12. grozījumus pieņemam tikai angliski, jo mūsu rīcībā ir tikai angļu valodas variants tekstam 25. jūlijas pulksten 12. 3. septembrī mēs runāsim par saņemtajiem grozījumiem, kā arī balsosim par šo atzinumu, jo 4. septembrī ir termiņš um, grozījumiem par budžetu. Un uh, Plenāra sēdē par ziņojumu tiks balsots 22. oktobrī. Tik tālu par šo darba kārtības punktu, tālāk pāriesim uz piekto, kas ir Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai, nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā. Šeit mums vēl vajadzētu iecelt referentu, bet šodien ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstāvi. Komisija 9. aprīlī pieņēma savu nostāju un nodarbinātības komiteja septembrī nominēs referentu. Iespējams kādu no tiem, par ko ir runāts koordinatoru sanāksmē. Un tā ir viena no iniciatīvām, ko ir paredzējusi Itālijas prezidentūra turpmākajā pusgadā. Un šodien notiek pirmā viedokļa apmaiņa ar komisijas viedokli. Šodien ar mums ir Miriela Grīna, kas ir attiecīgās nodaļas vadītāja komisijā, un es došu tagad viņai vārdu. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Saskaņā ar pēdējo Eirobarometru pētījumu katrs desmitais Eiropietis atzīst, ka viņi ir iegādājušies preces vai pakalpojums, kas ir iegūti nelegāla darba rezultātā. Tāpat eh, daudzi atzīst, ka viņi ir strādājuši nedeklarētu darbu. Mēs zinām, ka šāda veida darbs ir redzams dažādā, dažādos veidos visās dalībvalstīs, un viss šīs dalībvalstis skar, un tam ir ārkārtīgi uh, negatīvas sekas gan pašiem darbiniekiem, gan uzņēmumiem, gan arī sabiedrībai kopumā un valstu budžetiem. Tā kā tas ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Šīs negatīvās sekas ir uh, redzamas darba apstākļos, veselībā un drošībā. Un Tie ietekmē arī konkrētas eh, darbinieku tiesības, atvaļinājuma tiesības, darba laika nosacījumi, tiesības saņemt apmācību un citi sociālās drošības aspekti, piemēram, eh, bezdarbnieku pabalstu un tam līdzīgi. Tas tāpat eh, ietekmē arī veselības aprūpas izmaksas un uh, pensionēšanās iespējas. Tāpat uh, arī uh, konkurence starp uzņēmumiem. Valsts līmenī tas lielā mērā ietekmē iekasēto nodokļu apjomu, bet arī sociālās iemaksas un sociālās drošības sistēmu. Līdz ar to valdībām ir ārkārtīgi grūti efektīvi un uh, aktīvi īstenot savas nodarbinātības politikas. Eiropas Savienības līmenī ir spērti vairāki soļi, dalību valstis ir nākušas kopā dažādos formātos, domājot, eh, ko sadarbības eh, ceļā varētu risināt. Tas, kas noteikti ir jāpasaka, ka nav tāda oficiālas struktūra vienības eh, Eiropas Savienības līmenī, kas ļauj dalību valstīm sadarboties šajā jomā, proti cīnīties pret nedeklarēto darbu. Tā kā mums nav tādas uh, visaptarošas nostāja pozīcijas. Dažas grupas strādā, piemēram, sociālās drošības jautājumiem, bet mums nav tādas kopējas ekspertīzes par šiem jautājumiem. Līdz ar to dalībvalsts ir saskārušās ar uh, grūtībām cenšoties uh, cīnīties pret pārobežu aspektu un nedeklarētā darba ziņā. Balstoties uz šādu analīzi, proti, ka nedeklarētais darbs rada grūtības visām dalībvalstīm, un balstoties arī uz faktu, ka eh, šāda darbība ir ārkārtīgi noturīga un uh, pastāv par spīti dažādām iniciatīvām, mēs uzskatījām, ka būtu labi izveidot platformu, lai novērstu un apkarotu nedeklarēto darbu. Un šī platforma būtu saistīta ar uh, sadarbību starp dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka visas dalībvalstis varētu, izmantojot uh, attiecīgās iestādes, piedalīties šī darbā it īpaši izmantojot savus uh, tiesība aizsargošās iestādes, kas ikdienā saskarās ar nedeklarētā darba jautājumiem, piemēram, darba inspekcijas varētu iesaistīties, uh, droš, uh, sociālās drošības aģentūras un tam līdzīgas iestādes. Notiktu regulāri konstruktīvi sadarbības fórumi, kas izveidotu nepieciešamo visaptverošo pieeju, jo, kā jau teicu, šīs fenomens ir ārkārtīgi sarežģīts. Tas parādītu, ka Eiropas, Savienības var atbalst, Eiropas Savienība var atbalstīt savus dalību valsts un palīdzēt uh, tām uh, sasniegt labus rezultātus savā darbā. Un valsts iestādes un komisija sadarboties ar sociālajiem partneriem, kā novērotājiem Eiropas līmenī, proti ar darba devēju un arotbiedrību pārstāvjiem. Komisija ir eh, konsultējusies ar sociālajiem partneriem. Līdz ar to šis eh, priekšlikums ir kļuvis vēl uh, spēcīgāks. Mēs eh, vēlamies iesaistīt arī Eurofondu Dublinā, arī starptautisko eh, darbu organizāciju vēlamies iesaistīt šī darbā. Un arī valstis no Eiropas ekonomiskās zonas. Platformas galvenie mērķi tie būtu šādi. Esošo tiesības aktu labāka īstenošana un esošo eh, Eiropas tiesību aktu labāka īstenošana. oficiālu dokumentu izstrāde un to iestrāde ikdienas darbā, un to mēs varētu panākt veicinot sadarbību starp valsts iestādēm, uzlabojot šo valstu tehnisko kapacitāti lai cīnītos pret pārobežu nelegālo darbu un nedeklarēto darbu. Un būtībā radīt tādu kā steidzamības apziņu sabiedrībā par to, ka kaut kas ir jādara. Mēs varam izmantot paraugu praksu un informācijas apmaiņu, ekspertu zināšanu apmaiņu un operatīvo pasākumu koordināciju pārobežu līmenī. Mēs piedāvājam līdzlikumdevējiem, ka jāizteno vairākas iniciatīvas, lai virzītos uz šo mērķu sasniegšanu. Ir ļoti daudz iniciatīvu. Protams, mēs vēlamies, lai uh, tiktu paplašināts zināšanas un apzināšanās par to, ka šāda problēma pastāv. Kā jau teicu, šis nedeklārtais darbs pastāv dažādos veidos, dažās eh, dalību valstīs. Nedeklarētais darbs netiek uzskatīts par pārkāpumu. Līdz ar to šādās vietās ir eh, jāpalīdz apzināties, ka tas ir pārkāpums. Tāpat uh, jāpaskatās, cik efektīvas ir bijušas dalībvalstu politikas pret šo šajā cīņā. Jāskatās to, kā ir strādājuši darba inspekcijas un citas pāraugošās iestādes, un tām jāpalīdz labāk izprast šo fenomenu, jānodrošina nepieciešamie instrumenti, lai varētu vieglāk uh, identificēt nedeklarēto darba gadījumus un jāuzlabo arī sadarbība pārobežu līmenī. Viens no būtiskajiem aspektiem ir tas, ka jāstās, kā tiek noris informācijas un datu apmaiņas starp dalībvalstīm, vienlaikus ievērojot arī datu aizsardzības prasības. Jāizstrādā apmācības kapacitāte valstu iestādēs un mēs vēlētos atbalstīt arī uh, Eiropas programmas, neatkarīgi no tā, vai tās ir horizontālās vai konkrēti nozari virzītas. Nu, lūk, tas tā pāris vārdos par mūsu priekšlikumu. Mēs ar lielāko prieku sadarbosimies ar uh, referentu, kad tas tiks iecelts. Vēlos atgādināt, ka Eiropas parlaments jau ir teicis, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Steinrukas kundze pagājušajā decembrī palīdzēja pieņemt rezolūciju par efektīvākām darbu uzraudzības stratēģijām domājot arī par citām problēmām, ne tikai par nedeklarēto darbu, un liela vērība tika pievērsta tieši labākai sadarbībai. Kopš Grieķijas prezidentūra aprīlī uzsāk diskusiju par šo jautājumu, tas ir labi pavirzījies uz priekšu, kā to atzīmēja arī Itālijas ministrs kurš minēja, ka par šo jautājumu tiks eh, runāts arī Itālijas prezidentūras laikā. Notiek eh, diskusijas arī par iniciatīvu sarakstu šobrīd, tā kā eh, darba vēl joprojām ir daudz. Paldies! Verschiedene... Ir pieteikušies vairāki cilvēki, kas vēlētos izteikties par šo tematu. Vispirms dot vārdu Steinrukas kundzei. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Pagājušā gada laikā strādājot pie darbinieku nosūtīšanas direktīvas un arī strādājot pie mūsu iniciatīvas par darba inspekcijām, uh, Mēs esam ieguvuši diezgan daudz informācijas par šo tematiku. Uzskatu, ka uh, arī padomē nāks klajā ar um, ļoti labām iniciatīvām, kā varētu vērsties pret nedeklarēto darbu. Taču nevajadzētu vērsties tikai uz uh, vienu konkrētu cilvēku vai uh, nodokļu nemaksāšanu. Ir skaidrs, ka nelegāli uzņēmumi organizē šādu darbu un uh, Zaudējumi 2012. gadā Eiropas Savienībā sasniedza 2,4 miljārdus eiro. Tas nozīmē, ka tas ir arī dalību valstu interesēs cīnīties pret šo fenomenu. Ir redzams, ka šeit notiek gan sociālā krāpšana, gan arī nodokļu krāpšana. Uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs sākums, taču mums sociāldemokrātiem šis priekšlikums neiet pārāk tālu uz priekšu. Mums vajadzētu ietvert šeit arī nosūtītos darbiniekus un pašnodarbinātos. Jūs pieminējāt sociālo partneru analīzi, kas tika ņemta vērā jūsu priekšlikuma izstrādē. Man nepatīk, ka tagad platformā viņiem tiek piešķirta tikai novērotāja loma. Uh, Galu galā sociālā partneru un arotbiedrības agrāk bija vienīgie, kas atklāja vislielākos krāpšanas gadījumus un nedeklarētā darba gadījumus. Uzskatu, ka līdz ar to viņiem ir jāpiešķir kaut kas mm, pamatīgāks, nevis tikai novērotāja loma. Mums, piemēram, vajadzētu domāt arī par paskastīšu firmu identificēšanu. Uh, Tika pieminēts arī, ka ir vajadzīgas pārobežu darba inspekcijas. Dalībāsu darba inspekcijām ir pārāk daudz pienākumu, tās ir pārslogotas. Patiešām ir jāiesaista obligāti visas dalībāstis, un tikai tad mēs varēsim nodrošināt šī darba efektivitāti. Dalībāstīm ir jāuzliek pienākums piedalīties visā šie priekšlikuma daļās, nevis tikai atlasīt kaut kādas daļas, kas tām a, patīk. Ir jānodrošina arī laba sadarbība ar nacionālajām darba inspekcijām, jo tās varētu ierobežot kaitējumu visā Eiropas Savienībai. Tātad kopā obligāti jāstrādā, jārīkojas, nepietiek tikai ar diskusijām. Paldies, tagad Šoršs Bahs. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Eiropas komisiju un apsveikt ar šo paziņojumu. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka komisija ir iesaistījusies šī jautājuma risināšanā. Domāju, ka mums vajadzētu runāt par šiem tematiem ļoti plašos aspektos. Kā jau Steinrukas kundze minēja, uh, šis darbs eh, rada ļoti liels zaudējums valsts ekonomikai, bet uzskatu, ka arī paši darbinieki no tā ļoti cieši, jo, piemēram, viņiem vēlāk netiks maksātas pensijas. Es domāju, ka šeit nav nekādu šaubu par to, ka šajā platformā ir jāpiedalās visiem obligāti. Pretējā gadījumā tas būs tikai tāds tukšs papīrītis. un diez vai dalībās pašas no tā gūs labumu. Protams, eh, dalību valstīm ir jānodrošina brīvprātības principa ievērošana, un dalību valstīm arī vajadzētu nodrošināt šīs platformas īstenošanu. Nāsmu šo priekšlikumu detalizēt izpētījis, taču es eh, gribētu komisijai vēlēt daudz veiksmes tālākajā darbā. Paldies! Sofija Ribeiro! Muito obrigada, Sr. Presidente. Um... Paldies, priekšētā kungs. Es arī vēlos apsveikt komisiju ar šo iniciatīvu. Es pilnībā piekrītu, ka ir nepieciešami pasākumi attiecībā uz sociālo aizsardzību. Ir jācīnās ar paralēlo ekonomiku, ņemot vērā, ka tā ir ārkārtīgi liela ietekme. Uh, Pirmkārt, vēlos teikt, ka šī iniciatīva varētu būt ļoti svarīga tiem reģioniem, kas eh, ir ārkārtīgi smagā ekonomiskā situācijā. Es pati esmu no Azēru salām. Un mūsu reģionā nedeklarētais darbs ir 5% augstāks nekā Portugāles vidējais rādītājs. Es varu piekrist eh, kolēģim, ka ir grūti saprast, kādēļ arotbiedrībām nav lielāka loma, ja viņiem šobrīd tiek iedalīta tikai tādu novērotāju lomu. Es arī agrāk strādāju arotbiedrībā un esmu daudz ar šiem jautājumiem strādājis, tādēļ tik tiešām nesaprotu, kādēļ arotbiedrībām nav piešķirta aktīvāka loma. Vismaz jūs neaicinat viņus pildīt aktīvāku lomu šajā uh, sistēmā. Uh, Pēdējā lieta. Ievadā jūs, eh, ievadvārdos jūs teicāt, ka ja būs pārāk daudz eh, regulējuma vai pārāk daudz eh, nodokļu, tas veicina nedeklārēta darba izpašanos. Un tagad darbā pie šīs platformas jūs neko nesat teikuši par pārmērīgu nodokļu uzlikšanu par to arī vajadzētu kaut ko teikt. Paldies. Paldies, eh, priekšētāji. Nešaubīgi nedeklarētais darbs vai arī viltus pašnodarbinātība ir ļoti liela problēma Eiropai, un ja mums izdotos to apkarot, tad uh, situācija būtu pavisam citādāka. Bet, kā jau teicāt, nepastāv iestādes, nav uh, iespēja sadarboties starp dalībvalstīm. Bet es uzskatu, ka ir šāda sadarbība. Ir vairākas komitejas un darbu grupas, kas uh, skata nedeklarētā darba problēmu uh, augstākā līmeņa darba inspekciju pārstāvji strādā pie šiem jautājumiem dažādās grupās, un tās uh, ir skatīts arī doļāto darbinieku regulējumā. Ir nodarbinātības komiteja, ir komiteja, kas strādā sociālās drošības jautājumu, ir, piemēram, arī darba grupa par administro pārvaldību tiešo nodokļu jautājumā un cenšas tur uzlabot situāciju. Es zinu, ka dalībvalsts ārkārtīgi interesētas šī sadarbībā, lai cīnītos pret nedeklarēto darbu. Tādēļ mans jautājums ir šāds. Varbūt jāizmanto esošās sistēmas, piemēram, IMI sistēma, kur bija ļoti labs pilotu projekts, kas uh, jau sācis darboties Eiropā. Manuprāt, uh, dalību valstu iesaiste šādās uh, saziņas sistēmās ir jau ļoti laba, un mēs to varētu vēl pastiprināt izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu par sociālās drošības eh, datiem. Manuprāt, tā ir vēl viena ļoti laba sistēma, ko mēs varētu izmantot. Un tad nebūtu jātērē 2 miljonu eiro, lai izveidotu jūsu piedāvāto platformu. Un vēl 20 tūkstošus, eh, kas paredzēti uh, transportam un citiem izdevumiem. Jā, protams, mums ir jācīnās pret šādu fenomenu, bet tai jābūt arī efektīvai. Paldies! Džona Kolins. Jā. Paldies! Nedeklarētais darbs rada lielas zaudējums ne tikai apvienotāji karalistai kā neiekasēti nodokļi un krāpšanas radīja zaudējumi, bet arī dod liels iespējas dažādiem noziedzniekiem. Tādēļ mūsu partija pilnībā piekrīt, ka ir nepieciešama tiesība akti, lai cīnītos pret šīm problēmām un nodrošinātu, ka cilvēki, kas krāpjās un krāpja apvienotās karalistas nodokļu sistēmu, tiktu saukt pie atbildības, bet šie tiesību akti būtu jāpieņem mūsu demokrātiski ievēlētājām un līdz ar to atbildīgajām valdībām valstu līmenī, nevis nedemokrātiskajā Eiropas saimnības līmenī. Lielākā daļa šo problēmu rada smieklīgās Eiropas saimnības atvērto durvju politikas un šī piedāvātā, piedāvātais likums tikai parāda, cik patiesībā šī politika ir dzīvot nespējīga praksē. Ja 500 miljoni cilvēku nebūtu tiesību dzīvot un pieprasīt pabalstus apvienotāju karalstē, un ja mēs varētu kontrolēt savas robežas ar saprātīgām sistēmām, tad mēs varētu sākt cīnīties pret šādu nepatiesu vai nedeklarētu darbu, izmantojot savu parlamentu un to tā procedūras mēs to varētu izdarīt, ja Eiropas Savienība nejauktos mūsu nacionālajā likumdošanā. Es uzskatu, ka šis jaunais piedāvātais tiesība akts ir tikai vēl viens mēģinājums no Eiropas Savienības puses iegūt vairāk varas un cenš tādai ierobežot eh, nacionālo likumdošanu. Mēs cenšamies šādas kustības apkarot It īpaši ņemot vērā, ka mūsu sabiedrība nemaz neapzinās, ka tādas darbības notiek. Tāpat es nevaru piekrist, ka tiek tērē 2,5 miljoni izveidot vēl vienu iestādi Eiropā, kur delegāti uz mūsu rēķinu tikai varēs nākt un pasūdzēties. Vai jūs tiešām nesaprotat, kāda ir situācija, ka balsotāji, mūsu vēlētāji vēlas, lai tiktu tērēts mazāk, lai mazāk Eiropa iejauktos vietējā likumdošanā, mēs balsosim pret šo priekšlikumu un aicinam vispārējos darīt tāpat. Thank you. So, möchte die Kommission noch... Vai komisijai būtu kas sakāms? Uh, oui, c'est un plaisir de répondre euh, aux questions des parlementaires ja es ar lielāko prieku atbildēšu demokrātiski ievēlētajo Eiropas parlamenta deputātu uzdotajiem jautājumiem. Vispirms Štainoks kundzei un Ribēro kundzei prot par sociālo partneru lomu. Manuprāt, ir divas lietas, kas jāņem vērā. Sociālajie partneri Eiropas līmenī varētu būt pārstāvi konkrētai nozarei. Tās ir tās grupas, kurām būtu novērētoja status. Un ir arī citi fórumi, kuros šie sociālai partneri jau darbojas kā ļoti aktīvi novērotāji, un tāpat vēlos pievērst jūsu uzmanību piektajam pantam mūsu priešlikumā, jo tur dalību valstis tiek aicinātas strādāt koordinēti, lai varētu aptvert visus jautājumus. Šī pašā pantā ir norādīts, ka ņemot vērā to, ka valstu uh, līmenī sociālajiem partneriem ir ļoti nozīmīga loma, un šeit es domāju darba devējus un arotbiedrības, un dažās dalībvalstīs ir izveidots ārkārtīgi efektīvas stratēģijas, kas darbojas uh, valsts un uh, vietējā līmenī, proti stratēģijas uh, sadarbībai ar sociālajiem partneriem. Šīs stratēģijas arī būtu jāatbalsta Līdz ar to eh, šie, šīs valstis var lūgt, eh, lai eh, viņu sociālajie partneri ir pārstāvā, pārstāvēti platformas darbībā. Runājot par nodokļu jautājumiem, šī platforma var izpētīt jau spēkā esošo pasākumu efektivitāti. Un tas tiek balstīts uz līguma par Eiropas Savienības 153. panta. Mēs šeit rīkojamies balstoties uz pilnvarām, kas mums ir piešķirts saskaņā ar šo 153. pantu. Tur tiek runāts par to, ka Eiropas Savienības pieņem, Eiropas Savienība pieņem pasākums, kas atbalsta dalību valstu veiktās darbības un tas nav likumdošanas eh, jautājums, tā ir sadarbības platforma, kur netiek skatīta nacionālo tiesību aktu harmonizācija. Tas joprojām ir dalību valstu rokās. Un tas ir tā veidots, ņemot vērā atšķirīgos darba tirgus dažādās valstīs. Runājot par uh, platformai nepieciešamo budžetu, tas ir tikai aptuvens uh, skaitlis vairākiem gadiem. Komisijas aplēse 2,5 miljonu eiro gadā, lai organizētu apmācības uh, un atbalstītu operatīvās sadarbības programmas, lai nodrošinātu, ka kolēģi no nacionālajām iestādēm var sanākt kopā un vienoties par kopējiem principiem. Tas, manuprāt, ir pilnībā eh, samērīgs skaitlis. Tas ir nieks salīdzinot ar to milzīgo finansiālo ietekmi, kādu šī problēma rada dalībvalstīm. Paldies! Vielen Dank! Lās paldies! 4. septembrī mēs eh, noteiksim referentu šim jautājumam, bet eh, man noslēgumā būtu vēl pāris komentāru. Strādājot pie šī ziņojuma, mēs eh, sapratīsim, vai šī komiteja stiprinās sociālo partneru un arotbiedrību lomu šajā jautājumā. Šis jaunais instruments, šī jaunā platforma, manuprāt, netraucēs dalību valstīm striktāk vērsties pret nelegālajiem strādniekiem. Tika runāts arī par kaimiņu attiecību palīdzību. Nedeklarētais darbs bieži vien ir saistīts ar noziedzību Un, protams, šeit ir vajadzīga sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Domājams, ka uh, arī pie daudziem citiem aspektiem mums vajadzēs strādāt, un cerams, ka tad mēs varēsim efektīvi vērsties pret nedeklarēto darbu. Tas būtu viss par piekto darba kārtības punktu. Danuta, lūdzu. Nē. Nee. Es gribēju tikai noskaidrot, vai jūs teicāt, ka te ir runa par 2,5 eiro uz vienu Eiropas Savienības iedzīvotāju, ka šī platforma izmaksātu tieši tik daudz. Gribētu pārliecināties, vai pareizi sapratu jūs teikto. Jūs teicāt, ka kopējās izmaksas būtu 2,5 eiro eiro uz vienu Eiropas Savienības iedzīvotāju kopējās izmaksas. Non, j'ai dit que, en effet, je confirmais que la Commission dans ses... Nē. Komisija prognozē, ka platformas atbalstam ir jānosaka 2,5 miljoni eiro gadā, un tas bija vidējais skaitlis, prognozētais skaitlis. Mēs uzskatām, ka tas ir saprātīgs skaitlis, eh, jo nedeklarētais darbs Eiropas Savienībā ir pieņēmis ļoti lielus apmērus. Līdz ar to esam izskatījuši piekto darba kārtības punktu. Sestais darba kārtības punkts ir pārējās nākamās sanāksmes. Pirms es nosaukšu šo laika grafiku, es gribētu pateikties sekretariātam par šī sanāksmes sagatavošanu. Es ar lielu prieku vienmēr uh, to varēju konstatēt, un kā priekšsēdētājs es patiešām to varu ļoti augstu novērtēt. Lielas paldies arī tūkiem, eh, vēlu visiem jauku atvaļinājumu, un eh, tiksimies atkal septembrī, cerams, pilna enerģijas. Tiksimies tātad 3. septembrī no 15. līdz 18.30 un 4. septembrī no 9. iespējams, ka no 10. vēlāk to noskaidrosim precīzāk līdz 12.30. Jauku atvaļinājumu!